Kolēģis, if I could reconvene the meeting, please. Kolēģi, sāksim sēdi, lūdzu. I start with the... Sākšu ar priekšsādātāju paziņojumiem saistībā ar koordinātoru sanāksmi, kas notika vakar vakarā. Mēs apstiprinājām darba kārtības projektu un pēc tam runājām par mandātu sarunām par TEN-T klāt bija referenti, eh, Hertog kungs un Kumacākas kungs. Koordinātoru lēmums ir ieteikt, lai komiteja pieņem lēmumu. Un pirmā iespēja būtu uzsākt sarunas ar padomi. Un uh, mandāts būtu tran pieņemtā uh, ziņojuma uh, formātā. Un uh, referenti, ēnu referenti un priekšsādātājs vai priekšsādāt nozīmēt personu piedalītošajās sarunās, bet par to mēs vēl visu nobalsosim. Tālāk par lidostu pakotni. Uh, referenta Zasādas kunga klātbūtnē tika pieņemts lēmums organizēt sanāksmi starp, uh, ar ref, starp referentiem un ēnu referentiem. Uh, pārstāvot transporta un nodarbinātības komiteju, tātad abas komitejas, lai varētu atrisināt visas pastāvošās problēmas. Un par troksni un nišu piešķiršanu saglabāt šos jautājumus kā pakotni kopā, kopā ar uh, pakalpojumiem uz lidostas un uz zemes, lidostās un uz zemes, jo ja mēs uh, nespēsim vienoties par pakalpojumiem uz zemes lidostās, tad būs jāatgriežās pie pāriem jautājumiem par uh, referentu nozīmēšanu bija ziņojums par eh, ziņošanu civilajā aviācijā tautas partijas grupa. Eh, tur nozīmēs referentu, tāpat bija priekšlikums direktīvai par eh, jūrniecības aprīkojumu, kas aizstāja direktīvu 9698, neviena grupa nebija ieinteresēta, tātad tas piekrīt priekšsēdētājiem par atzinumiem. Regulation bija ierosinājums padomas regulē, kas eh, groza regulu 994 par 92. un 93. līguma pantu piemērošanu, kas paredz horizontālu valsts atbalstu un regula 1317 par Uh, publiskiem transporta pakalpojumiem, pa ceļu un pa uh, dzelzceļu. Tātad tas ir jautājums par valsts atbalstu uh, publiskajam transportam. Uh, e- Ekon komiteja tur ir galvenā komiteja, koordinātoru lēmums bija izmantot 50. reglamenta pantu un uh, priekšsēdētājs būtu kā referents. Tas ir viens jautājums, bet tāpat laikā tas ir ļoti būtisks jautājums. Nākamais atzinums ir uh, par no action, lai stiprinātu iekšējo tirgu un uh, attiecībā uz uh, pasažieru automašīnām. Paziņojums par regulācijas atbilstību, par dīzeļdegvielu un Tāpat arī kopīgais paziņojums, lai atbalstītu ciešāku sadarbību reģionālajai integrācijai Magreb valstīs. Par to nedar, nekas netiks izstrādāts. Un tālāk par kolektīviem izdevumiem publiskajā valsts sektorā. Koordinātori uzskatīja, ka aviācijas drošība un it īpaši E, ziņojums, kas izriet no Konkordas e, katastrofas, un tāpat arī drošības noteikumi saistībā ar degvielas daudzumu un tā tālāk. Tāpat ir jautājums par uh, e, zemu izmaksu aviolīnijām. Nostāja bija tāda, ka mums vajadzētu uzveicināt EASA uz mūsu vienu no nākamām sanāksmēm, lai pārunātu šo jautājumu. Un tāpat arī par finanšu krīze, vai tas kaut kādā veidā var ietekmēt drošību um, gaisa pārvadojumos Eiropas Savienībā. Nākamais jautājums bija IMCO iniciatīva. Jauna darba kārtība Eiropas patērētāju politikai. Um. priekšsēdis eh, nolēma nozīm, nosūtīt vēstuli Imko priekšsādātājiem. Tālāk 2013. gada kalendārs, tātad pārskatītais kalendārs tika apstiprināts, kā jūs atceraties, kalendārs tika pārskatīts, tāpēc, ka bija nepieciešams ielikt vēl vienu Strasbūras nedēļu oktobrī, kas eh, sakrīt ar vienu no mūsu komitejas eh, darba nedēļām. Tāpēc mums ir jāpārskata savs darba kalendārs. Ceru, ka šis dokuments ir jūsu priekšā un jūs varat redzēt. Tātad kur, eh, kas mums visiem ir jāapstiprina par komitoloģiju. Koordinātori atzīmēja, ka ikona un legs eh, laika termiņi ir pienākuši turismam. 31. janvārs ir šis gala termiņš un pagaidām vēl nav bijis oficiāls eh, pieteikums par lidojumu laika ierobežojumiem. Un kad komiteja to saņems, koordinātora viedoklis bija tāds, ka vajadzētu organizēt uzklausīšanu par šo jautājumu. Tikai gribēju atzīmēt, ka šodien notiks demonstrācijas, bet kā tāds parlaments nepauž nekādu nostāju, jo mūs, mēs neesam saņēmuši nekādu komisijas oficiālo nostāju. Un, ja kāds lēmums attiecībā uz lidošanas laiku ir komitoloģijas procedūrā, un vienīgais, ko parlaments var, var pateikt jā vai nē, mēs tur neko nevaram grozīt pie citiem jautājumiem. Uh, Flamenijas uh, avārija. Priekšsēdētājs uh, sniegs atbildes Kālas kunga vēstulei un lūgs vairāk informācijas par to, kas bija viņa sākotnējā atbildē par gigalaineriem. Parlamentā pagājušajā nedēļā notika debatas Un eh, tā rezultātā koordinātori iesaka prezidentam Šulcam rakstīt vēstuli Barozo kungam par eh, plenārsēdes datumu, un, lai varētu, nu kā lai pasaka, mazināt to sajukumu, kas ir eh, radies no komisijas atbildes tajās debatēs. Tas arī ir īsumā viss. Tā bija koordinātora atskaita, vai kādam ir kādi jautājumi vai komentāri par to. Dabratski kungs. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Chciałem zapytać, czy... Paldies, priekšsēdētāji. Vai koordinātori vispār runāja par ceturto dzelzceļa pakotni? esmu iepazinies ar tekstu, kurā bija norādīts, ka eh, Deutsche Bahn jau eh, aicinās eh, Merkels kundzi izlemt, kas notiks saistībā ar 4. dzelzceļa pakotni. Mums ir bijusi liela kavēšanās, saņemot informāciju no komisijas, bija solījumi jau, ka būs 17. decembrī, tad 15. janvārī. Uh, Mums vajadzētu varbūt prasīt komisijai, lai tā pātrina savu darbu, lai varētu iesniegt šo pakotni, jo nu notiek kaut kas dīvains saistībā ar to visu. Nē, koordinātoru sanāksmē nebija diskusija par šo jautājumu. Principā es zinu, ka komisija ir uh, prasījusi, vai mēs varētu pagaidīt nedēļu vai nedaudz vairāk. Viņi dodās uz Berlīni, lai pārunātu jautājumu ar Vācijas valdību. Es domāju, ka tā šobrīd ir pieņemamākā rīcība, ņemot vērā, ka komisija dara kas ir tās spēkos. Ja pēc vizītes uz Berlīnu tomēr vēl būs problēmas, tad es esmu pārliecināts, ka komisija mūs atbilstoši informēs un mēs varēsim arī attiecīgi rīkoties. Bet šobrīd domāju, ka pareizā rīcība, neskatoties uz kavēšanos un par jūsu komentāriem, tātad pareizā darbība šobrīd ir komisijai dot vēl papildus nedēļu vai nedaudz vairāk, lai viņi varētu tikties ar Vācijas valdību un pārnāt šo jautājumu. Labi. Vai visi tad ir apmierināti ar koordinātoru atskaiti? Viss tiek pieņemts un apstiprināts. Labi, paldies. Tad mēs pārējām pie. Pie balsošanas. Gribu vienkārši pārbaudīt, vai mums uh,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 Kāds vēl gaida balsošanas karti, es saprotu. Vai vēl kāds reiz mirst savu balsošanas karti? Gribu tikai vēl pateikt tādā jaunā gara uh, atmosfērā, ka tautas uh, partija šobrīd nav lielākā vairākumā un nebalso par daudz, tātad pateicamies viņam, par, viņiem par to. To mēs tiešām esam piefiksējuši arī protokolā, ka nav neviens no tautas partijas par daudz šoreiz. Labi, tad sākam ar vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, trešā iedaļa komisija. Uh, eh, Turāns kundze referente ir mutisks grozījums, ko iesniegusi referente, kas aizstāja pirmo punktu. Tas jums jau ir priekšā, vai kādam ir iebildumi pret mutisko grozījumu, ja nē. Tad uh, balsojam par šo punktu ar mutisko grozījumu, kurš par pret atturas pieņemts. Tālāk pirmais grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Un trešais grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Galīgais balsojums. Sākam balsot elektroniski. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. 36 balsis par, 2 pret, 2 atturās, tā tad pieņemts. Sveicam uh, Durāns kundzi. Nākošais ziņojums ir uh, finanšu budžeta izpildes apstiprināšana uh, jūras drošības aģentūrai EMSA. S&D mutiskais grozījums ir pie, pievienots vai kādam ir iebildumi? Ja nē, tad mēs to pieņemam. Tātad pirmais grozījums ar mutisko grozījumu, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrais grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Trešais grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Un galīgais balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 38 pār 2 pret un sveicam referentu Maisners kundzi. Pieņemts. Nākošais ir EASA. Atkal uh, eh, Mēsners kundzes balsu uh, eh, grozījums. Uh, Dantēna kunga grozījums numur viens, kurš pār pret atturas pieņemts. Otrais mutiskas grozījums vai kādam ir iebildumi pirmām kārtām pret mutisko? Ja nē, tad ar mutisko grozījumu kurš par? Pret apturs pieņemts. Un trešais grozījums kurš par? Pret apturs pieņemts. Un galīgais balsojums sākam balsot elektroniski. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 37 pār 3 pret. Tātad pieņemts. Sveicam vēlreiz, Mesters kundze. Nākošais joprojām Gezīnas Mesners ziņojums, šoreiz par dzelzceļa aģentūru. Pirmais grozījums, kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Otrais grozījums par? Pret. Atturas pieņemts. Mutiskais grozījums trešajam grozījumam vai ir kādi iebildumi? Ja nē, tad balsojam par trešo grozījumu ar mutisko grozījumu, kurš par? pret atturs pieņemts. Un ceturtais grozījums, kurš par pret atturs pieņemts. Un galīgais balsojums. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 37 par 3 pret apsveicam Maisners kundzes pieņem. Sesār, klubu uzņēmums Sesār, tātad budžeta izpildes apstiprināšana atkal. Kurš pār, par pirmo grozījumu pret atturas pieņemts. Otrais grozījums, kurš pār, pret atturas pieņemts. Trešais grozījums, kurš pār, pret atturas pieņemts. Galīgais balsojums. Sākam balsot elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 36 pār, 2 pret, 2 atturās. Tas ir pieņemts. Sveicam Gezīnu Mesneru par uh, visiem viņas apstiprinātiem ziņojumiem. Un nākošais ir institīvas ziņojums par Eiropas Savienības konkurences politiku referents Kamalkungs. Pirmais grozījums par pret. E, varbūt, ka pirmo otro varam balsot kopā, jautā priekšsēdētājs. Nē, balsosim atsevišķi un tad balsosim kopā. Pirmais grozījums par pret atturs pieņemts. Otrais grozījums par pret atturs pieņemts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 Noraidīts. Astotais grozījums divās daļās. E, pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. Devītais par pret atturas pieņemts, desmitais par pret atturas. Varam pārbaudīt desmito elektroniski. Sākam balsot par desmito. Uh, Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 11. par. Pret. Atturas. Noraidīts. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. 17. tikau kundze par pret atturas noraidīts. 18. par otrā daļa par pret atturas noraidīts pieņemts. Kompromiss 2 par pret atturas pieņemts. 20. Tātad beigu daļa par pret atturas pieņemts. 21. atkal with a view to making par pret atturas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 26. par, pret, atturs, pieņemts. 27. par, pret, atturs, pieņemts. 28. par, pret, atturs. Pārbaudam 28. elektroniski. Sākam balsot. Has everybody voted? Visi nobalsojuši. Votes closed. Beidzam balsot. Un tas ir noraidīts. Well, 28. 32. 32. Par. Pret. Atturas. Izskatās, ka noraidīts, bet vai varam pārbaudīt? Sākam. Everybody voted. Visi nobalsojuši. EPP atkal viena lieka balss. Beidzam balsot. Noraidīts. 30. Ar mutisko grozījumu. Vai visi apmierināti ar mutisko grozījumu? 30. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 33.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 Noraidīts. Pārbaudam 30, 29. Eh, Sākam balsot. Valcīt. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Jā, nu man likās gan, ka vairāk atbalst, bet noraidīts. Tātad kompromiss trīs. Par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 42 kā papildinājums par pret atturas pieņemts. 41 atkrīt, 42 arī, 4 arī un 43 arī. Nedzirdam komentārus no zāles, diemžēl. Bet priekšsēdētājs saka nē. Tie atkrīt, jo 42. ir pieņemts. Tātad 45. par pret atturas pieņemts. Četrdesmit seši, četrdesmitais ir atsaukts. Četrdesmit seši nākamais par pret atturas pieņemts Šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudam elektroniski, sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. 47. pirmā daļa līdz ensured par pret. Tātad vēlreiz 47. pirmā daļa, kas par pret pret atturas šķiet, ka pieņems, bet pārbaudām 47. pirmā daļa, sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. 40. Tas, eh, priekšsēdājs apvainos otrā daļa 47. par pret atturas noraidīts.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 pieņemts, 53 par, pret, atturas noraidīts, 54 par, pret, atturas pieņemts. Un galīgais balsojums. Sākam balsot. Visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. 36 pār 4 pret Tas ir pieņemts un apsveicam Kamala kungu. Nākamais pār sarunu uzsākšanu ar padomu un komisiju par TNT tīkliem. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts 34 četri par seši pret, līdz ar to mandāts ir apstiprināts. Liels paldies, dāmas un kungi! Ar to mēs beidzam balsošanas sesiju. We now go on to aviation. Un tagad runāsim par aviācijas ETS, tātad eh, Groša kunga apsvērumu, lūdzu. Jā, paldies. Priekšsētā kungs, mēs esam pirms ziemas brīvdienām jau sākuši strādāt, bet nu, laiks skrien ļoti ātri. Un es ceru, ka mēs tomēr tādā um, samērīgā laikā spēsim izstrādāt šo jautājumu ETS pielietošanu lidojumiem ārpus ES. Un mūsu viedoklis ir tāds, ka Kopš 98. gada jau meklējam tādu globālu risinājumu. Nekāda būtiska pavirzīšanās nav bijusi, un tikai novembrī sēdē bija pirmās pozitīvās ievirzes, un tādēļ arī šis priekšlikums. Es ļoti atzinīgi vērtēju to, kas ir sasniegts, un mēs jau iepriekš teicām, ka šis ētais e princips tā kā komisija to tagad piedāvā, netiek apšaubīts, bet tikai globālā līmenī tiek dot iespēja šīs sarunas turpināt. Un tādēļ komisija šo pārtraukumu noteikusi vienu gadu ilgu, un līdz ar to nu, visi spiedienu līdzekļi tiek saglabāti. Un dažādos grozījumais mēs norādījām, ka viens gads mūsu skatījumā uh, ir laiks, kurā mēs gribam sagaidīt IKO rezultātus 2013. gadā tas ir, un ja nebūs progresa, tad, protams, mēs atgriezīsimies pie principa, kas ir tagad spēkā, un ETS tad tiks attiecināts uz visiem lidojumiem, bet ja saruna laikā nu, būs redzami pirmie rezultāti, tad es domāju, ka šis priekšlikums, ka komisija sākumā informēs uh, parlamentu par rezultātiem, pilnīgi caurskatāmi, un otrkārt, tad pirms komisija uh, spērs uh, tālākus soļus, un es domāju, ka varētu būt arī uh, pozitīvi citi rezultāti, un komisija izteiks priekšlikums. Un tur vajadzētu īpaši divus punktus uh, ievērot. Pirmkārt, tie pasākumi, kas uh, tiek spērti, nedrīkst izkropļot tirgu, piemēram, ETS nedrīkst būt tikai ES spēkā, un starptautiski nē, ir jā roda piemēroti pasākumi, un otrkārt diskusijās uh, tiek runāts par to, ka parlaments paliek iesaistīts turpmākajā procedūrā. Nu, tā tad, kā jau teicu, laiks rit, zināms, laiks piediens ir, bet, nu, nepārāk liels. Mēs paliekam vadošie šajā sarunās un visās sarunās ar komisiju. Un šī dosie turpināšanā. Uh, Mēs pārstāvēsim uh, visas transporta uh, intereses, lai gan tikai atzinumu esam snieguši. NV jau 28. vēlas balsot par šo uh, jautājumu, un tādēļ es lūdzu grozījumus iesniegt tādos termiņos, lai mēs varētu jau nobalsot par grozījumiem šeit transporta komitejā, lai viņi uh, saulaicīgi var turpināt darbu ar uh, mūsu atzinumu. Paldies! Thank you, Mr. Gross, Mr. Alkadrawi. Paldies, ka Elka Draujkungs nākamais. Paldies priekšsēdētāji. Vēlētos pateikties referentam par ļoti uh, saulēcīgi paveikto darbu. Mēs uh, varēsim pieņemt mūsu pozīciju pietiekam ātri, lai varētu aizstāvēt mūsu viedokli. Nu, jāsaka jau, ka nemaz eh, tik atšķirīgi mūsu un komisijas viedokļi nav. Eh, tad, kad eh, šī likumdošana tika piedāvāta sākotnē, mēs jau vienojamies par to, ka darīsim darbu divās fāzēs. Vispirms izstrādājot pašu sistēmu un tad izstrādājot partneru sistēmas, lai varētu to paplašināt. Uz šo brīdi eh, lēmums eh, ir nedaudz citādāks, jo ir parādījušās zināmas grūtības darba gaitā, un Eiropas komisijas priekšlikums īstenībā ir diezgan saprātīgs. Un mums vajadzētu maksimāli izmantot tās iespējas, kas ir pavērušās eh, caur IKAU Un e, šeit tika panākta vienošanās par to, ka tiks izstrādāts e, projekts uz e, nākamo gadu, tā kā mums būs šis te otrs risinājums. Nu, protams, ja mums veiksies un tas būs veiksmīgs, tad es būšu tikai laimīgs, bet ir iespēja, ka tas tomēr nenostrādās. Un tad mums vajadzēs ievērot to likumdošanu, ko esam pieņēmuši. Varam tiešām nonākt situācijā, eh, kad mēs būtībā būsim strupceļā. Un tieši tādēļ varbūt būtu liederīgi eh, neatmest to likumdošanu, kas mums jau ir, To vajadzētu paredzēt kā iespēju, jo to vajadzētu vispirms apspriest. Taču man liekas, ka būtu nepieciešams, lai komisija tuvākajos mēnešos regulāri informētu parlamentu par notikumu attīstību, lai septembrī un oktobrī mums būtu jau eh, pienācīga informācija par to, lai mēs varētu nākt klājā ar jaunu pozīciju. Paldies, Maisners kundze! Paldies, priekšstādāja kungs. Nu, man nemaz nekas daudz nav jāsaka, jo um, daudz, kas nozīmīgs jau tika teikts. Jā, šajā gadījumā ir tā, ka komisija ir izteikusi priekšlikumu, e, es ir noteikusi savu pozīciju un viss pasauli ir pret. Un es arī tā domāju, es esmu optimisti, es ceru, ka būs risinājums visā pasaulē un ka mēs varēsim vienoties. Uh, Nu, varbūt, ka tā nav būs tā tirdzniecības sistēma, kādu mēs šeit esam ES piedāvājuši, bet, nu, jāsaglabā arī mūsu, kā es saku, intereses. Tas būtu optimāli, bet, ja nē, tad no vienas puses nozīmīgi ir tas, ka vienmēr ES politika tieši šajā jomā ir bijusi būt uh, avangardā un būt piemēram pasaulē, bet, nu, tad ir jādomā, cik tālu tas izkropļo konkurence mūsu uh, um, līdzsabiedrībām un satiksmē Eiropā. Arī tā par to ir jāpadomā. Tātad situācija, protams, ir sarežģīta un es um, ceru uz vienošanos visā pasaulē. Tas būtu ļoti labi, ja tas izdotos, jo tas arī mums būtu tas vienkāršākais un tas sasniegt arī to mērķi, proti samazināt emisijas, ieviešot uh, mm, emisiju tirdzniecības sistēmu. Jā, mums uh, ir jāievēro viss tas, un man liekas, ka ļoti labi, ka, Kim, ka komisija šādā veidā rīkojas. Paldies! Thank you, Mr. Kramer. Paldies, Kramerkungs. Jā, es atbalstu uh, principā to, ko teica Meķo Grošu, bet nu viena lieta ir pilnīgi skaidra. Emisiju tirdzniecības sistēma ETS ne izpilda tās uh, cerības, kādas uz to likām. Mm, cena tagad ir 5 eiro. Mēs reiķinājāmies ar 12, 13, jo tik daudz izņēmumu ir visā pasaulē, ka uh, konkurence kas uh, radījās un kas bija jārada, nu, praktiski tāda nav. Jā, nu, protams, tā ir pēdējā iespēja visā pasaulē to ieviest. Protams, ka būtu ļoti labi, bet es esmu skeptisks, jo amerikāņi nav pret ETS, bet viņi saka, jā, mēs uzreiz uh, atbalstītu to, ja uh, Eiropa atcelt, atcelt aizliegumu lidojumiem naktīs, bet, nu, es, uh, man liekas, ka labi, ka komisija tā nerīkojas. Uh, Un atgādināšu to, kad ETS tika ieviesta. Līdzsabiedrības to tādēļ akceptēja, ka viņām bija balss, ka būs um, nodoklis uz uh, aviācijas uh, degvielu. Protams, ja tāda būs, tad lidojumi būs dārgāki, un tad būs ārējais uh, izmaksas pārlikts, un to akceptē visas valsts CS, e tikai, nu, kā lai saka, īstenojot. Uh, Um, valsts kavējas um, un uh, atlaides um, degvielas nodokļiem ir gan iekš uh, lidojumiem dažkārt ir, dažkārt nav. Dzelzceļš maksā visu, nu, variants būtu tāds, nu, manā skatījumā tas būtu tā kā blēplāns, jo visu laiku atbalstot lidojumus, uh, tie taču ir klimatam arī kaitīgi, tā mēs nevaram turpināt rīkoties. Krievija varētu arī uh, par Sibīriju uh, pārlēmēm maksu ieviest. Visi uztraucas par to, bet nu, mēs redzam, kā, kāda ir tendence. Un Eiropā 500 miljonu cilvēku, kas daudz izmanto avio sabiedrības, mums jābūt vienkārši godīgām uh, cenām, nevis uh, patērētājiem būtu tas jāsubvencionē. To nedrīkstam aizmirst, un par to ir jārunā. Nedrīkst uh, būt tā, ka pārējie nemaksā neko. Uh, bet visiem tam mm, jākļūst dārgākam. Tādā virzienā ir jādodas. Nu, nevar būt tā, ka avio uh, joma ir no visām uh, nodavām ir atbrīvota, lai arī piecreiz bīstamāk viņa izmeša ir stratosfērā. Un dzelzceļš maksā visu. Mēs uh, veidojam burbuli, tāpat kā Spānijā nekustamā īpašuma burbuli un tas noved pie tā, ka uh, lidostas tiek paplašinātas, un arī to maksā nodokļu maksātājs. Un es uh, neredzu, kāpēc tie, kas uh, bieži uh, lido un uh, menedžeri, kāpēc tos jāatbalsta ir patērētājiem. Fosters kundze. Yeah, thank you, chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Un uh, milzīgs paldies, Matthew, par ziņojumu. Mums ir arī plāns B Un šajā plāna uh, grupā tas vienmēr ir ticis paturēts prātā. Tātad uh, aizturēt ETS uh, ieviešanu vispār kā tādu. Un moratorijas būtu jāpiemēro visiem lidojumiem. Mēs īstenībā ģenerāla direktorātu MUV nekritizējam par to, jo būtībā To jucekli, kas tika radīts, eh, tagad eh, pēcnācēji cenšas attīrīt, eh, bet, nu, nav jau tā, ka mēs neatbalstītu atbilstošas pasākums, kad visi transporta veidi nozarē uzņemtos atbildību par emisijām, ko tie rada. Taču realitātē mēs varam nokļūt ļoti neizdevīgā situācijā starptautiskajā arēnā. Un balsojums notiks, taču mūsu prāt tas nav īstais ceļš uz priekšu. Mūsu prāt ir citas jomas, kur mēs varam censties samazināt ietekmi uz vidi, kā piemēram vienotās Eiropas debesis un citur. Nu, bet mēs esam tur, kur mēs esam, un mēs jau nevaram izdarīt visu Jo reizēm arī mēs kaut ko izdarām nepareizi, un būtu labi, ja cilvēki arī atzītu savus kļūdas, un tad mēs varētu virzīties eh, uz priekšu. Un mūsuprāt, tā ir milzu kļūda eh, mēģinājums ieviest ETS šajā, eh, šādā veidā. Runājot par IKO. Man liekas, ka IKO sanāksme būtībā neatšķirs no citām. Nu, es negribētu būt pesimiste, bet eh, es nevaru būt optimiste un cerēt, ka uh, civilās aviācijas aģentūra nāks galā, eh, klājā ar kaut kādu atrisinājumu šajā situācijā. Tātad pēc gada, kad vajadzētu būt visam kārtībā, nekas ne, nenotiks. Tāpēc, ka IKO principā nevar nevienam obligāti noteikt, kas ir jādara. Viņa lēmumi nav saistoši, tie ir tātad brīvprātīgi ieteikumi. Amerikāņi nevar pievienoties, jo viņiem ir uh, likums, kas nosaka, ka ASV sabiedrības nevar piedalīties ETS, Eiropas ETS sistēmā, un kas notiks ar pārējiem Un kas notiks gada beigās, kad citas valstis vienkārši nepildīs šos te ieteikumus? Paldies, Gālērkungs! Jā, pavisam īsi. Džekija Foster uh, uzstājās, un es gribu atbalstīt, uh, ļoti izteikti atbalstīt to, ko viņa teica. Arī es domāju, ka mēs uh, nedrīkstam apgrūtināt arī mūsu pašu uh, lidojumu uh, rūp, uh, jomu un saglabāt uh, apgrūtinājums. Dažādu iemeslu dēļ viņi saskars ar lielu spiedienu. Arī ar negodīgu konkurenci no arābu valstīm, it īpaši. Un tagad situācija ir tāda, ka tikai vienpusēji šie pasākumi ir pārtraukti un tas nepalīdz. Līdz ar to es arī aicinu komisāru Hildegardu. Hedegardu pārtraukt šos vienpusējos uh, pasākums, līdz mēs esam sasnieguši globālu uh, risinājumu ETS. Un līdz tam brīdim uh, neapgrūtināt mūsu uh, tirgus aktierus uh, vienpusēji. Paldies! Sābmākungs, paldies! Es arī vēlētos pilnībā piekrist iepriekšējiem runātājiem un pavisam īsi ja pamatdoma ir noteikti, ka galu galā mēs dabūsim darīt pilnīgi pretējo, kad mēs redzam, mm, kāda ir situācija. Mums ir vajadzīgs vispirms šis globālais risinājums. Pērkerkungs. Paldies, priekšstādāja kungs, pavisam īsi. Es domāju, ka mums tiešām jādara viss, lai novērstu konkurences izkropļošanu, kas ir par sliktu Eiropas uzņēmumiem. Es domāju, ka tā ir tagad vienīgā iespēja tiešām pārtraukt pasākumu darbību, kamēr uh, tiek rasts globāls risinājums. Citādi tas novadīs pie dramatiskas situācijas mūsu uh, līdzsabiedrībām Eiropā. Un atbalstu to, ko Matjē piedāvāja, un atbalstu to, ko teica iepriekšēji runātāji. Myself, I... Paldies, un pirms es runāju, dodu vārdu Digi Climate Change. Vispirms mums ir jāatbalsta Groškungs un viņa ziņojums. Mēs tiešām esam. Um, jādod atzinums, ka tas ir jānodod eh, vidas komitejai, lai nekādas tas arī nebūtu šajā konkrētajā situācijā. Daži saka, ka mēs esam tiešām nu, diezgan lielās nepatikšanās, bet mums ir, protams, jāatbalsta Kroškungs par viņu ziņojumu. Bet Mm, otrais punkts attiecas uz to, uh, ko daudzi no jums sacīja, un DJ Climate varētu ņemt uh, to vērā un nodot tālāk. Mēs bažījāmies par to, kas notiks, ja IKO ģenerālajā asamblējā uh, netiks panākta vienošanās. Mēs zinām, ka IKO ir ļoti sarežģīta struktūra, no kuras vispār varētu panākt kādu globālu vienošanos, īpaši šajā jautājumā. Un vai mēs vienkārši neapturēsim, tā teikt, pulksteni tikai, lai, nu tā, saglabātu savu lepnumu? Es gribu teikt, Mēs, mēs, vai tad mēs varam teikt, mēs to izdarījām kā tādu žestu, lai panāktu globālu vienošanos? Globāla vienošanās ir svarīga, un mēs nonāksim vēl lielākās nepatikšanās, ja mēs turpināsim šauties uz priekšu, tāpat kā mēs to esam darījuši līdz šim. Lūk, šeit ir šis risks, ka būs kropļojumi iekšējā tirgu. Protams, mēs varam uh, pilnībā kontrolēt ETS un kā tad ir iekšējie ja maksās un tiek ieldo no ārpus nemaksās neko, bet kā Maikls teica, mums tas ir jāatrisina, bet es nedomāju, ka tas ir risinājums, ko Maikls piedāvā. Ļoti rūpīgi jāpadomā, kas būs, ja. Var jābūt, ka tas skan mazliet pesimistiski. Labi, Man kādreiz ļoti patika Blackburn Rovers grupa, tā kā, nu, mēs tādi pesimisti bijām savā jaunībā. Bet, ja un kas notiks un kā mēs rīkosimies, ja nebūs šī globālā vienošanās. Tātad, ja šīs vienošanās nebūs, tad atbildi ir, nu, tad mēs vienkārši turpināsim izmantot savu ETS. Nu, labi, loģiku es te saskatu, bet tad, ko mēs darīsim, ja mēs nonāksim tajā pašā situācijā, kādā mēs bijām pirms apturēšanas, jo pastāvēja risks uh, par uh, to, ka trūks atbalsta un pievienošanās vēlms no trešajām valstīm. Tātad nevar teikt, mēs obligāti vienosimies. Nu, jo pastāv pietiekami liels uh, skepticisms un šaubas par to, vai šāds, uh, šāda vienošanās tiks panākta. Ilaina Bādens kundze no DG Climate Change. Paldies priekšsādātāji! Paldies visiem un labrīt! Es arī gribētu pievienoties tiem, kas pauda uh, atbalstu un atzīmēju Grošu kungu ļoti ātro darbu pie šī ziņojuma. Es tāpat gribētu atzīmēt visus tos centienus un darbu, ko um, jūs esat uh, veikuši, lai iepazītos ar ierosināto atkāpi, un jūs esat bijuši tiešām tādi sadarboties noskaņoti visu šī darba laikā. Ir skaidrs, ka esam situācijā, kad uh, darbojamies tādā neparastā ātrumā, Tas nozīmē, ka nepieciešama pragmatiska pieeja un jābūt arī vēlmei sadarboties visām interesētajām pusēm. Par laimi, sākums ir bijis ļoti daudz sološs. Pirmā darba a, grupa padomē ir notikusi, tagad arī attiecīgās a, komitejas virza lietas priekšu. Gribētu izteikt trīs komentārus. Pirmais komisija ir apņēmības eh, pilna nodrošināt pilnu caurskatāmību attiecībā uz šo atkāpi. Esam daudz prasījuši no saviem partneriem koplēmumu procedūrā, to mēs saprotam, bet domājam, ka arī Eiropas Savienības interesēs ir saglabāt, lai šis process būtu tāds precīzs un saulēcīgs. Ir ieinteresētās puses no nozares, no dalībvalstu pārvaldes puses, no, no starptautiskie partneri arī ir, kas prasa skaidrību un mums nepieciešama šī skaidrība, lai mums būtu tāda ticamība attiecībā uz visiem šiem pārējiem partneriem. Tālāk par tiem elementiem, kas te tika minēti par godīgiem, vienādiem spēles apstākļiem un par uh, konkurences izkropļojumiem. Mūsu priekšlikumā ir pilnīgi skaidrs, ka te ir runāts par atkāpi, par izņēmumu, kas būs limitāts laikā vienu gadu. Esam novērtējuši, ka vienkāršs izņēmums no 16. panta nodrošina mums nepieciešamo skaidrību, tāpat laikā negraujot uh, eh, ETS direktīvas uh, integritāti, un tas mums ļaus veikt nepieciešamos pasākumus pēc uh, tam, kad notiks IKO diskusijas, IKO ietvaros. Mēs zinām, ka tas būs pagaidu pasākums, un tāpēc mēs nevaram būtiski ietekmēt uh, šos godīgos spēles noteikums. Tādi tie saglabāsies. Tie operatori Eiropas Savienībā, kas turpinās darboties uh, reisos Eiropas Savienībā, tiem būs jānodrošina pilnīga atbilstība Eiropas Savienības uh, noteikumiem. Tātad visiem operatoriem Eiropas Savienības teritorijā būs vienādi noteikumi gan uz uh, atskaišu sniegšanu, un attiecībā uz piešķīrumiem. Uh, Kā būs tālāk ar pašiem konkrētiem pantiem? Kā, tas, kā, kā tos ietekmē šis pagaidu mehānisms, par to mums vēl ir jārunā turpmākajos trialogos un uh, arī komisijas dienestiem būs vēl jāpārunā šis jautājums iekšēji, lai mēs varētu pieņemt lēmumu. Un visbeidzot, gribu teikt dažus vārdus par uh, IKO procesu. Ir skaidrs, ka mēs visi gribam panākt maksimālu skaidrību ko mēs varam sagaidīt septembrī, oktobra sākumā, tomēr šis ir starptautisku sarunu process un cik deskriptīvi, cik detalizēti mēs gribam būt attiecībā uz savām cerībām. Tas noteikti ietekmēs uh, sarunu dinamiku un tāpēc es gribētu aicināt būt atbildīgas un saprotošas, lai mēs nodrošinātu tādu vispārēju ieinteresētu sarunu, uzklausot savus partnerus, bet es pilnīgi noteikti aicinātu pastāvēt uz Eiropas interesēm un tās aizsargāt. Šobrīd augsta līmeņa grupa, kas ir izveidota, lai pieņemtu politiskus lēmumus, IKO pieņems vairāk tehniskus pasākumus un stirgu balstīts pasākumus. Tātad viss šis darbs balstās uz tādām trijām līnijām. Pirmām kārtām tiks aplūkots uh, īstenojušais ietvars, kas ļautu ieviest vienotu kopīgu pasākumu, tad otrs virziens vai līnija ir diskusijas par uh, vienota globāla pasaukuma tehnisko iespējamību. Tieši tāpēc mums ir nepieciešams tāds godīgs atvērts sarunas ar ļoti skaidru laika termiņu, un trešā līnija būs uh, diskusijas par citiem elementiem. Uh, par dažādiem tehniskiem pasākumiem, nacionāliem rīcības plāniem, kas arī varētu dot būtisku labumu. Tātad mēs vēlētos panākt šādu risinājumu pakotni, lai mēs gūtu labumu uh, vides jomā. Bet pagaidām Mēs gribam vienoties par uh, īstenošanas ietvaru, un šķiet, ka mums ir tāda ļoti reta iespēja to visu panākt tikau procesa ietvaros, un cerams, ka līdz septembrim, oktobrim mēs būsim panākuši kaut kādu būtisku progresu un uh, varēsim veikt uh, attiecīgus grozījumus, pielāgojumus, balstoties uz uh, panākto vienošanos. Paldies, Groškungs! Paldies par komentāriem un piezīmām. Gribu atsaukties tikai uz komisijas teikto. Jā, mēs runājam šeit par ietvaru. Jā, uh, ikālu līmenī pirmās pozitīvās zīmes. Uh, parādītos, tad gribu norādīt tomēr uz to, ka abu pušu interesēs ir gan no komisijas, gan no parlamenta puses, lai mēs sadarbotos ļoti intensīvi, nevis piemērojot vienu vai otru pantu. Mēs tiktu konfrontēti ar tādiem lēmēm, kas mums jāņem, jāpieņem zināšanai šeit parlamentā. Es domāju, ka mēs parādam atklātību diskusijās un arī uh, dodam komisijai mm, iespēju manevriem, lai diskutētu, un šādā izpratnē mēs varētu turpināt sadarboties, un tas ir ļoti nozīmīgi mums. Un otrais, varbūt atbildot uz Brian Simpsonu teikto. Man liekas, ka pat labāk mums nav nekādas alternatīvas, kā tikai teikt to, ja nav veiksmes, tad tā situācija tiks turpināta, kāda ir pat labāk es likumdošanā, un ja mēs jau tagad. Uh, meklējam alternatīvas šo zināmo plānu B, tad mēs vainam ne tikai ES pozīciju kopumā, bet vainam arī mūsu sarunvedēju pozīciju, kas globālā līmenī meklē risinājums ar citiem partneriem. Paldies par jūsu piezīmēm. Un lūkšu tikai to, lai mēs uh, noteikti tādu termiņu iedvaru, kas ļautu mums uh, saulaicīgi mūsu atzinumu sniegt tālāk. Paldies! Paldies Groša kungam! Grozījuma iesniegšanas termiņš 28. janvāris līdz 12. dienā un balsošana transporta komitejā notiks 19. februārī un ceram, ka balsojums uh, vidas komitejā būs 26. februārī un balsojums plenārsēdī būs aprīlī lai mēs varētu pieturēties pie šī ciešā laika termiņa. Tātad pirmais laika termiņš ir grozījuma iesniegšana, kā es teicu, 28. janvārs, 2012. dienā. Paldies, un tagad pāriesim pie Eiropas ārējās uh, uh aviācijas politikas. Tas ir uh, Marijan Marinesku jautājums. Mulțumesc, domnule uh, președinte. Paldies, priekšsādātāji. Kā jūs labi zinat, šī tēma tika jau aplūko 2005. gadā, ir Eiropas parlamenta rezolūcija, kas tika pieņemta 2006. gadā. Lietas ir gājušas uz priekšu un mainījušās, ir eh, spērtas soļi, noslēdzot vienošanās ar trešajām valstīm. attiecībā uz kopīgas aviācijas zonas radīšanu ar kaimiņu valstīm tātad ar Eiropas Savienības kaimiņu valstīm. Tomēr vēl joprojām ir daudz darāmā. Mums ir eh, vēl neatrisinātas problēmas jautājumi. Transports attīstās, eh, intensificējas Āzijā un Latīņa Amerikā. Tas, protams, ir saistīts ar šo reģionu ekonomisko attīstību, kas ir daudz ātrāk nekā šeit. Manuprāt, ja mēs gribam, lai mums būtu ārējā politika aviācijas jomā, kas dotu ieguvumu Eiropas Savienībai, tad mums ir vispirmām kārtām jārisina iekšējās problēmas, ir jāpabeidz, jāizveido vienotas uh, Eiropas uh, debesis, uh, gaisa telpa, un te, manuprāt, mēs esam nonākuši strupceļā. Uh, soļi tiek spērti, bet ar to galīgi nepietiek. Šī ideja par vienotām Eiropas debesīm iekļauj arī Eiropas Savienības kaimiņu valsts. Tā ka tad, kad mēs runājam ar citām valstīm par šo jautājumu un slēdzam kādus startautiskus nolīgumus, tad, protams, jānodrošina, lai pirmām kārtām tos nosacījumus mēs ievērojam paši savās mājās Eiropas Savienībā. Varbūt mums vajadzētu apsvērt mandātu, lai komisija varētu vest sarunas par mandātu, vedot sarunas ar tādām valstīm kā, piemēram, Ķīna un Indija. Varbūt vajadzētu apsvērt ierobežojumus, kas šobrīd tiek attiecināti uz uh, gaisa pārvadātājiem. Un tāpat vajadzētu apsvērt domu par iekšējo konkurenci. Uh, dalību valstu nodokļiem, tātad uh, nacionāliem nodokļiem un nodokļiem, ko maksā pasažieri. Domāju, ka mums nepieciešama rezolūcija vai ziņojums, kas uh, radītu tādus vienotus apstākļus aviācijas politikai. Tā būtu politika, kas dotu priekšroku vispārējai Eiropas Savienības ekonomikas attīstībai šajos krīzes apstākļos. Tāpat laikā, protams, tam būtu arī tieša ietekme uz uh, komerc pārvadājumiem un nodrošināt arī atbilstošas pakalpojums mūsu pasažieriem. Paldies, uh, Elka Drauikungs nākošais. Paldies priekšsēdētājiem, paldies referentam par uh, sniegto ievadu. Šī ir pirmā viedokļa apmaiņa. Un uh, tāpēc jāskatās, kā viss virzīsies uz priekšu. Es tikai gribētu norādīt divas lietas, manuprāt, vajadzētu būt novērtējumam par jau noslēgtiem aviācijas līgumiem starp Eiropas Savienību un trešajām valstīm. Domāju, ka mums detalizēti jāplūko jau noslēgtos nolīgumus un jāraugās, vai tie ir noslēgti ar domu, lai Eiropas Savienība gūtu kaut kādu labumu. Mēs esam noslēguši līgumus. kuru ietvaros esam pat atteikušies no savas uh, tirgus daļas. Visa sistēma var darboties uh, tikai tad, ja tiek nodrošināti vienādi godīgi spēles noteikumi visiem. Tas ir jādara gan uh, vīdes, gan sociālajā līmenī, un ja tas netiek nodrošināts, tad ir ārkārtīgi grūti panākt, nodrošināt godīgu konkurenci. Tā ka tas, manuprāt, ir ļoti svarīgs apsvērums. Vēl viens ļoti svarīgs jautājums ir sekojošais. Ir valstis, piemēram, uh, Persijas līča, uh, uh, reģionā. Tur notiek daudz, uh, tur tiek veikts valsts investīcijas avio uzņēmumos. Un principā tas skropļo konkurenci globālā līmenī. Tāpēc mums ir jāraugās, kā mēs varam sadzīvot ar šo situāciju. Un visbeidzot, domāju, ka mums ir jāsakārto pašiem savas mājas. Mums arī ir dažādi spēles noteikumi starp dalību valstīm, piemēram, sociālo līgumu jomā. Mums ir nepieciešama tāda dinamika, kas nodrošinātu vienotus, harmonizētus noteikumus. Jā, mēs esam ceļā uz to, bet, acīm redzot, mums tomēr ir vēl daudz darāmā. Thank you. Um, uh, we've, I, I welcome this uh, report. Benien kungs, paldies. Jā, es arī uh, pozitīvi vērtēju šo ziņojumu. Un arī paldies par komisijas informāciju, par uh, to, kas notiek, kas ir izdarīts. Ja mēs gribam, lai transporta ziņā būtu globāla sistēma, tad mums ir jādomā par ārējo aviācijas politiku. Tas nozīmē, ka Eiropas Savienībā pieņemtie lēmumi un rīcība ir jāsaskaņo ar uh, globālo situāciju. Tas nozīmē, ka uh, EASA uzticamība un tāpat arī spēcīga Eiropas Savienības balss uh, uh starptautiskajā aviācijas organizācijā ļoti svarīga. Domāju, ka ir jāapskatās, kā eh, darbojas visa šī ķēdīte aviācijas sektorā Eiropas Savienībā. Jāizvērtē eh, paziņojumi no aviolīnijām, kuras ir ļoti satraukts, avio pārvadātājiem, kur ļoti satraukti par, eh, piemēram, tādu pasākumu kā pretkorozijas vielu izmantošanu jo to ir ļoti grūti veikt uh, Eiropas Savienības teritorijā. Tas nozīmē, ka lidmašīnām vajadzētu izlidot no Eiropas Savienības teritorijas, tad veikt šo pretkorozijas apstrādi uh, un tad atkal lidot atpakaļ. Tā tad mums ir jābūt saprātīgiem regulējot šādas jomas. Es gribētu, lai uzmanība šajā paziņojumā būtu ne tikai uz uh, lidostām, lai Eiropa būtu vadošā, tad mums ir jābūt inovatīviem. Mēs jau esam sākuši uh, strādāt. Jā, piemēram, apvienotā karalistē Hītraus lidostā ir kapacitātes, uh, ir nepietiekama kapacitāte. Mums ir nepieciešams sekundāri transporta mezgli. Mums ir jādomā par šo transporta, par uh, lidostu mezglu koncepciju, kā, piemēram, Lufthansa to dara Vācijā. Runājot par starptautiskās tirzniecības jautājumiem, pilnībā piekrītu pēdējiem diviem runātājiem. Mums ir jāskatās, kāda ir mūsu nolīguma ar Ķīnu un Indiju, bet arī tāpat ar Savienotajām valstīm. Mums joprojām ir ļoti ierobežots tirgus Savienotajās valstīs. Un Cerams, ka tiks uzsākts tirdzniecības sarunas ar ASV, tad šis būs jautājums darba kārtībā. Un paldies kolēģiem, ar kuriem sadarbojos šajā jautājumā. Paldies, Fosters kundze. Paldies priekšstādātāji. Paldies arī referentam. Un šis jautājums jau iet vēl tālāk atpakaļ, kā tikai 2005. gadā, kad mēs strādājām pie šī jautājuma, kad Palasio kundze bija nodarbināta pie šiem jautājumiem, jūs vēl tajā laikā nevadījāt komiteju. Protams, tātad šis jautājums ir ticis gatavots jau ilgi daudziem eslu dēļ, un transporta ģen ģenerāldirektorāts ir spēris tādus lielus soļus, bet lieta ir tāda, mums ir nepieciešama laba vienošanās globālā mērogā. Mums joprojām ir zināmas bažas, slēdzot uh, divpusējos pakalpojumu līgumus, mēs zinām, ka tas neatvieglos progresu Eiropas Savienības līmenī. Uh, Bet tomēr soļus esam spērus uz priekšu tāpat arī sadarbībā ar ASV, jo tas ir ļoti, ļoti liels uh, tirgus mums. Ir vēl joprojām vairākas valsts, ar kurām mums nepieciešama līguma. Jābūt varbūt tādiem uzmanīgiem. Es, protams, nevaru pateikt, kā vest šīs sarunas, bet, kad slēdzam pakalpojumu līgumus ar trešajām valstīm, tad mēs nevaram panākt visu, ko mēs gribam. Jābūt uzmanīgiem. Tāpēc jānodrošina, lai lēmums būtu labs, noderīgs, abām pusēm derīgs Un eh, jāatcerās, ka mēs vienmēr nevaram panākt visu, bet tomēr nepieciešams līgums un tad atkal var virzīties uz priekšu. Viena problēma, kas, protams, ir eh, Āzija un eh, tuvējie austrumi, satiksmes attīstība, šeit atkal ir nepieci, ne, nepietiekama infrastruktūra, pat uh, apkalpot mūsu pašu vietējos pārvadātājus. Uh, Kītros lidostā, piemēram, nepieciešams trešais vai pat ceturtais skrejceļš. Uh, ir nepieciešama labāka infrastruktūra Eiropas Savienībā, ja mēs gribam turpināt uh, būt konkurētspējīgi. Jānodrošina satiksmes pārvaldību, tur jau tika izstrādāts ļoti svarīgs ziņojums. Tāpat pie funkcionāliem gaisa blokiem ir jāstrādā un dalība valstīm ir jāuzņems atbildi darbi, jo jautājums ir nopietnas. Ja mēs gribam saglabāt konkurētspēju, tad mums ir jābūt vadošajiem uh, pasaulē. Dalībvalsts šobrīd neuzņemas pietiekami savu atbildību un uh, varbūt nepieciešams tāds stimuls grūdienis vajadzīgajā virzienā jāpanāk, lai tiek nodrošināta infrastruktūra, kas nepieciešama uzņēmumiem. Noslēgumā gribētu teikt, ka, piemēram, ETS emisiju tirzniecības sistēma, par ko mēs runājām, tas arī nepalīdz. Mums jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem, nedrīkstam pārāk smagi regulēt Eiropas pārvadātājus, jo mēs uh, esam uh, konkurētspējīgi. Protams, ka jābūt pasažieriem drošiem un nepieciešami atbilstoši apstākļi patērētājiem, bet jābūt uzmanīgiem. Mēs nedrīkstam pārāk apgrūtināt visu šo sektoru, jo tad mēs zaudējam savu konkurētspēju visu manis nu pat minēto iemeslu dēļ. Uh, Noslēgumā. Tie nav tikai gaisa pārvadājumi, te ir milzīga piegāda, piegādā, piegādātāja ķēde, tas viss skar arī turismu sektoru un citus. Tas ir tikai viens elements, ļoti daudz citu sektoru darbā arī tas jāpatur prātā. Tāpēc gribu atbalstīt komisiju, aicināt to turpināt darbu, lai Komisija tiešām spēlētu tādu konstruktīvu lomu, bet lūdzu ņemiet vērā manus komentārus ne tāpēc, ka esmu pesimistiski noskaņota par šo jautājumu, bet tāpēc, ka reāli raugoties mums ir tiešām jāskatās, kā mēs varam konkurēt. Un uh, tuvējos austrumos, piemēram, nav nekāda ierobežojuma vai arī Āzijā, ja būvē jaunu lidostu, un tas mums ir jāņem vērā, jo mēs negribam paši balsot par pasākumiem, kas mums ir neizdevīgi, un uh, Mums ir jābūt iespējai konkurēt eh, mums labvēlīgā vidē. Grošs. Jā. Grošs kungs. Paldies priekšsēdētāji. Paldies referentam par paveikto darbu. Kā kolēģis eh, Saits teica, šī ir pirmā viedokļa apmaiņa, bet es domāju, ka tās dažādās domas un tēmas, ar kurām strādājām pēdējo mēnešu laikā, parāda to, ka mēs šeit Eiropas līmenī radīsim risinājumu, lai uh, būtu tāda patiesa eiropeiska rīcība. Izaicinājums ir tāds, ka mēs mūsu uh, līmenī varam noteikt kvalitātes uh, kritērijus uh, vides jomā, protams, ekonomiski, tehniskā kontrola ziņā un arī darba apstākļos, bet jautājums aiz visa tā ir, vai mēs varam mūsu kvalitātes prasības veidot tāds, ka mēs pārliecinam citus par to nepieciešamību vai arī nē. Tas ir viens no būtiskākajiem jautājumiem ko mēs uh, izvirsam šajā jomā, un, manuprāt, mēs Eiropā mums jāparāda, ka mēs negribam vislētāko, bet labāko risinājumu. Un labākais risinājums manās acīs nevienmēr ir tas, ko uh, tikai tirgus saka, ir arī citi aspekti jāievēro. Un visnozīmīgāk būs pārliecināt, un tādēļ man otra un pēdējā nozīmīgākā uh, piezīmums Eiropā jāapzinās, ka kamēr mums ir 27 balss dažās e, jomās un tā arī e, runājam, mēs nevarēsim pārliecināt e, partnerus, ja mēs redzam nolīgums un tikko tik runāts arī par sistēmu atvērtās debesis, jeb Open Sky. Tik liela valsts kā ASV nevis ar Eiropas lētlīgums, bet ar 27 valstīm un 27. atsevišķās valstīs ir lielāka brīvība līdz sabiedrībām. Nu, piemēram, kabotāžu, lai arī mēs skaidri zinām, ka ASV mēs nemaz to nevaram veikt. Tātad runāt ar vien, vienā balsī dažādās jomās un veidot spēcīgas nacionālās uh, iestādes, tas vienkārši vājina mūs visos līmeņos, bet it īpaši ekonomiskajā. Un es domāju, ka tā ir zīme, kas ir uh, skaidri jānorāda. Beļģijā, uh, Liežas apkārtnē, diskusijas par ETS un viss tas, ko mēs uh, kā likumdevējs uh, piedāvājam ASV līdzsaviedrībām, tas vēlreiz jāpārvērtē. Un mūsu vājais punkts ir tas, ka mēs nerunājam vienā balstī. Un visbeidzot, mēs nevaram sadarboties uh, drošības ziņā, vidas eh, jomā mēs nevaram dažkārt valsts pārliecināt, un tas ir ļoti žēl, un tas liecina par mūsu vājumu. Es domāju, ka mums jāizmanto šis ziņojums, lai mūsu valstīs norādītu uz to, kur ir mūsu spēcīgā puse un kur ir neizmantotās iespējas, it īpaši eh, šajos laikos. Liels paldies Groškungam, jā, paldies Marinesku kungam par iepazīstināšanu, un šīs ir tā, tā, tā, šī tāda pirmā viedokļa apmaiņa, un ir trīs jomas, kuras vēlētos izgaismot mūsu ārējā aviācijas politikas jomā. Kā EASA strādā globāli? Certifikācijas iestāde. Um, tas it kā būtu jāaplūko Pagājušajā nedēļā tas iznāca gaismā, piemēram, attiecībā uz Boeing 787. Es domāju, ka būtu eh, paskatīties, eh, kā notiek šī sadarbība ar EASA un uh, regulātoriem. Tālāk, otrais punkts, ko Fosters kundze minēja, ēsi e loma e IKO. Es domāju, ka man šķiet, ka arī Benjana kungs to minēja. E, reizēm tas ir diezgan mulsinoši tādā nozīmē, ka dalība valstis ir IKO dalībnieces, nevis ES un tāpēc būtu ļoti liederīgi redzēt, kā tas īsti darbojas. Vai nepastāv kāda problēma, kaut gan problēma nav īstais vārds. Nu, lūk, kāda ir šī saskarnes ar PS un dalību valstīm ka, piemēram, cīņas eh, karstumā kaut kas tiek lemts ikau. Un treškārt saistībā ar Krieviju un mūsu attiecībām ar Krieviju. Īpaši par pārlidojumu tiesībām. Mēs, eh, kā es jau zinām, laiku strādājam pie šī jautājuma, lai panāktu, ka uh, Krievija, bū, lai Krievija būtu nedaudz saprātīgāk mūsu prāt. Mēs esam parakstījuši saprašanās vēstuli, nu tur ETS arī starp citu ir minēta, bet tas arī ir viens no svarīgākajiem mūsu uh, ārējās politikas nākotnes jautājumiem. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, kā attīstīsies mūsu attiecības ar Krievijas federāciju. Es uh, to uh, aplūkoju kontekstā arī ar attiecībām ar ASV. Lūk, šīs ir tās trīs jomas, kuras mums ir jāizpēta. Tālāk no komisijas Baldinkungs. Lielas paldies priekšsēdētāji, labrīt visiem! es eh, ar grūtībām meklēju kādu lietu, kam es varētu nepiekrist tajā, ko es dzirdēju. Jā, nu tiešām jūs jau ilgu laiku skatāt šo jautājumu un paldies vispirms Marines Kulkungam par jūsu darbu un turpmāko darbu. Un ir lieliski arī, ka ir arī Kadraujkungs, kas jau strādāja pie iepriekšējā ziņojuma, un eh, tā tad jūs pilnīgi likumīgi vērsāt mūsu uzmanību uz eh, šīm te problēmām un uz to, ka ir daudz dažādi aspekti, kas ir saistīti gan ar vienotājiem Eiropas debesim, infrastruktūras attīstību, un, kā jūs priekšsētētā kungs sacījām, arī EASA darbs un uh, darbs starptautiskajā arēnā. Pāris punkti. Mēs eh, komisijā sākam tātad par būtiskāko mm, pilnīgi skaidrs, ka aviācija ir jātīst, tā nodrošina darba vietas un tā tālāk un tālāk, un mēs visu laiku dzirdam, kā mūsu um, aviācija cīnās, bet nu nav jau tā situācija tik slikta, mums eh, tā nodrošina ļoti daudz eh, darba vietu, IKP ienākumu, mēs arī ražojam līdmašīnas, kur esam vadībā, mums ir trīs labākās avio kompānijas pasaulē un tā tālāk. Nu, protams, ka nozarei arī ir grūti laiki, un tāpēc arī komisija strādāja pie šīs te starptautiskās iniciatīvas. Un e, galvenais ir novērtēt, vai 2005. gadā izveidotā politika ir atbilstoša šī, šī mūsdienu apstākļiem un ir jāvēršas arī e, pie nākotnes izaicinājumiem. Nu, kas ir panākts pēdējos desmit gados, pie tā ir vērts pakavēties, mēs esam tos. Uh, salikuši trīs grupās, tātad tiesiskā paļāvība, mm, kopējas telpas izveidošana ar kaimiņu valstīm un sadarbība ar pam, galveniem partneriem. Un spēcīga konkurence ir nodrošinājusi, ka mēs esam nodrošinājuši uh, tiesisko paļāvību vairāk kā, tūkstoš, eh, kā 1007 vienošanās ar dažādām eh, valstīm par dažādiem jautājumiem. Mēs esam uzlabojuši darbu, noslēguši līgumu arī ar Maroku, Moldovu, Grūziju un tā tālāk un tā tālāk un turpinam sarunas. Pirmais no šiem nolīgumiem ar Rietumu Balkāniem un Maroku 6 miljārdi eiro, un tas attiec uz trešo pīlāru. Eh, nu, arī ar ASV, Kanādu un Brazīliju ir panākt visaptvarošas vienošanās. Tā ir efektīva politika, tā darbojas. Bet Eiropas eh, konkurences pozīcijas nav tik labas starptautiskā arēnā. Mums ir grūtības, kuras jūs arī minējāt, ar ETS Tāpēc ir vajadzīga politikas pārveidošana, lai risinātu šos jautājumus, lai mēs saglabātu konkurētspējīgu nozari, mm, kas savienojas ar pārējo pasauli. Mums ir tāda sajūta, ka ir jāatmet tas, kas nav vajadzīgs. Bet joprojām trūkst vienotības un solidaritātes sajūta CS līmenī. Es piekrītam, ko Groškungs teica par šo jautājumu. Un es arī saprotu to, ko jūs priekšsēdētājs sacījāt, un arī Fosters kundze par to, kāda ir kāva loma, ka tajā būtu jāstiprina es loma. Nu, īstermiņā gan tā nemainīsies, arī vidējā termiņā varbūt pat ne. Bet var izmantot koordināciju, koordināciju vēlreiz koordināciju, un vairums mūsu starptautisko partneru un dalību valstu principā novērtē mūsu darbu, ikā, lai nodrošinātu vienotējas e po pozīciju. Nu, to gan apstrīd. Eh, Jā, un ar citu īpaši Krievija, tas ir ļoti klasisks jautājums, viņu visu laiku pārbauda, vai Eiropa tiešām spējīgi runāt vienā balsī. Uh, Es domāju, ka tagad dalībvalstu vidū pastāv uh, atskārsme par to, ka tas, kas ir noticis pēdējo divu gadu laikā uh, attiecībās ar Krieviju, uh, var padarīt situāciju grūtāku. Mēs esam centušies risināt šos jautājumus ne tikai teorētiski, bet arī praktiski. Uh, mēs esam nākuši klajā ar idejām, kas palielinātu mūsu konkurētspēju aviācijā. Mm un pētījuši ilgtermiņa un vidējā termiņa tendences, kā arī īpašumtiesību un kontrolas ierobežojumus. Daudz mēs runājam arī par godīgu konkurenci starptautiskajā aviācijā. Un šajā kontekstā kaitējums, ko nodara pārmērīgs regulējums, jā, tas var pārmērīgs kartē Eiropas avio kompānijas. un e, dažas valsts nevar panākt nekādu progresu šajās jomās. Un e, vājāk, tas viss vājina Eiropas rezultātus, ja mūsu kompānijas nav konkurētspējīgas. E, ceram, ka es gūs labumu no jaunās starptautiskās aviācijas politikas, tas atvērs jaunas biznesa iespējas un mums izdosies aizstāvēt uh, savas intereses un izvairīties no nevajadzīgas, no nekotīgas konferences. Mums ir vairāk, vajadzīgs vairāk Eiropas. Protams, mēs būtu vēlējušies ambiciozāks eh, padomus secinājums, bet principā mēs esam ar tiem apmierināti. Uh, Bet galvenais, lai būtu pragmatisks dialogs ar dalību valstīm, un es domāju, ka šeit mums ir tā tad vadība, vadības groži no, no, no, no padomas puses, tas ir labi, un tagad mēs gaidām arī vadošu norādījumus no parlamenta, un tad mēs varēsim ieviest šo politiku ikdienā. Paldies, vārds vēlreiz Marinesku kungam. Paldies, priekšstādātāji. Tikai daži komentāri. Šķiet, ka runātāji jau nodemonstrēja, ka šī tēma ir ļoti sarežģīta un tāpat laikā ļoti svarīga. Es ceru, ka man izdosies izstrādāt dokumentu, kurā būs ļoti konkrēti šīs politikas elementi. Ko mēs gribam panākt no šīs politikas, ko mēs gribam panākt tuvākā nākotnē, ko vēlas institūcijas? kāda ir uh, Eiropas uh, Savienības loma, kādai tai vajadzētu būt, kā mēs varam runāt vienā balsī, un es atgādinu, kādi tad ir mūsu nākotnes mērķi un kā mēs tos gribam uh, sasniegt. Tātad par to visu mums ir jādomā. Liels paldies, ar priekšsādātājs, paldies Marinesko kungam. Ziņojuma projekta prezentēšana notiks 18. un 19. martā komitejas sanāksmē. Tad mums būs laika termiņš grozījuma iesniegšanai līdz 27. martam izskatīsim komitejā 21. 22. aprīlī un balsojums panārsēdē maijā. Tā tad vēlreiz atkārtoju. Marinesku kungs prezentēs savu ziņojumu projektu 18. 19. martā grozījumi būs jāiesniedz līdz 27. martam. Šos grozījumus mēs izskatīsim 22. un 23. aprīlī komitejas sanāksmē un balsojums komitejā būs 7. maijā. Labi. Liels paldies! Paldies Marinesku kungam! Nākošais mūsu darbkārtības jautājums ir uh, elektroniskās uh, ceļu nodavu iekasēšanas uh, pakalpojums sistēmas viegliem personīgiem transporta līdzekļiem. Higgins kungs ir referents, es zinu, ka Džims ir šeit klāt. Jūs varat sākt, bet varbūt mēs varētu uztaisīt desmit minūšu pauzi, nogaidīt desmit minūtes, jo neviens no ēnu referentiem vēl nav klāt, nav ieradies. Ja jūs varētu varbūt uh, sniegt nelielu pārtrau, uh, pārskatu, bet vispirms taisam desmit minūšu pārtraukumu un gaidīsim uh, ēnu referentu Džim, vai tas uh, tevi apmierina, Mr. Higgins? Higgins kungs, vai jūs piekrītat? Labi, desmit minūšu pārtraukums.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 Labi, dāmas un kungi, sākam atkal darbu, runāsim tātad par Eiropas ceļu nodevu elektroniskās iekasēšanas pakalpojumiem. Higins kungam vārds. Chairman, by... Liels paldies priekšsēdētāji. Nu tātad, kur mēs iesākām visu šo lietu? Jau zinām laiku Eiropas Savienība mēģina e, tātad padarīt ceļošanu pa starp robežām pēc iespējas vienkāršāku. Un lūk, šī te ceļu nodevu iekasēšanas sistēma ir mēģinājums izveidot to tādu, eh, lai tā netraucētu iekšējo tirgu un nesniegt nevajadzīgas eh, privilēģijas. Infrastruktūra, ceļu infrastruktūra kļūst vecāka un, nu, protams, ka tas rada jautājumus. Vispirms, kā var godīgi turpināt finansēt infrastruktūru, eh, tāpat laikā negraujot iekšējo tirgu nākotnē. Kā mēs varam nodrošināt, ka uh, princips piesārņotājs maksā turpina attīstīsies. Un kāds ir labākais veids, kā var ieviest pilnīgi labi funkcionējošu Eiropas ceļu nodevu elektroniskās iekastēšanas pakalpojumu sistēmu. Komisija nākšu klējā diviem, divām komunikācijām. Viena par to, eh, kā dalība valstis iekasē līdzīgus maksājumus un par EETS. No nu, šie ir divi e, dokumenti, bet šie jautājumi ir saistīti. Un jāsaka, progress ir ļoti lēns, un e, man no paša sākuma jāsaka, ka ETS e, no paša sākuma man ir licis vilties. Uh, un arī Eiropas komisijas to norādījis. Patiešām ir bijis nepieciešams atgriezties atpakaļ, tā teikt, pie tāfels un domāt e, par efektīvāka EETS likumprojektu piedāvāšanu. E, runājot par ceļnodevu elektroniskās sēšanas sistēmu, uh, Galvenais jautājums ir ieinteresēto pušu vēlme apsēsties pie viena galda, lai vienotos eh, par sistēmām, kas varētu eh, būt draudzīgas lietotājiem. Un lielākais izaicinājums veidot funkcionālu sistēmu gal galā ir politisks un komerciāls un nebūt ne tehnoloģisks. Un kā referents eh, es paužu viedoklis, ka iespēja uh, Uh, izmantot vienu uh, ierīci uh, automašīnā, lai braukt pa visiem Eiropas ceļiem, ir iespējams, nu, taču šobrīd ieinteresētās puses nav gatavs vienoties par to, lai tas kļūtu par realitāti. Nu, tā tad šī bezšķēršļu mākslas iek iekasēšanas sistēma pagaidām nav pietiekami izpētīta un ir jāspēr turpmāki soļi, lai varētu Mm, runāt par to ieviešanu visā Eiropā. Kā uh, referents es gribu teikt, ka ir reāli jāskatās uz lietām. Es saprotu arī bāžas, kāds ir dažādiem, uh, dažādām iesaistītajām pusēm runājot par sadarbspēju un tā tālāk. Uh, taču ceļošana būs daudz efektīvāka, ja būs Eiropas sistēma un uh, labas EETS izveidošana uh, palielinās to cilvēku skaitu, kas labprāt ceļos pāri robežām, jo, ja būs tikai vien, viena ierīca uz automašīnu, kas, kas to atļaus darīt, mm, tas būs ļoti labi. Un, protams, tas samazinās tranzīta laiku un eh, līdz ar to arī izmaksas. Jo būs jāmaksā tātad tikai viens rēķins un tas ļaus arī efektīvi attīstīs, attīstīt šos te pamatprincipus - piesārņotājs maksā, lietotājs maksā. Un kā referents eh, esmu ticies ar vairākām eh, ieinteresētajām pusēm, un uh, pārnēs daudz aspektus, kas ir minēti, uh, kas tiks apspriest šajā ziņojumā. Esmu apspriedies arī ar citiem kolēģiem šeit parlamentā, un es ar nepacietību gaidu sadarbību ar ēnu referentiem, strādājot pie paša uh, ziņojuma teksta. Dalībvalsts, kas ir par uz laiku balstītu sistēmu, tā vajadzētu ļaut tā arī turpināt, taču cēnas, kā komisija norādījusi, ir jānosaka proporcionāli. Dalībvalsts ir jārosina uh, noteikt dienas, eh, mēneša, nedēļas un gada atļaujas. Un ideālā gadījumā eh, šīm te cenām vajadzētu būt eh, proporcionālām cenas ziņā gada viņetei, bet mēs zinām, ka uh, pašreizajā situācijā nedēļas viņete var maksāt gandrīz tikpat, cik uh, mēneša viņete, restīvi iznāk četreiz dārgāk un šāda prakse ir netaisnīga priekš tiem, kas nav no attiecīgās dalībvalsts. Kas attiec uz viņietēm, tad dalībvalstīm vajadzētu ļaut brīvi m, mm, iekasēt līdzekļus par savu infrastruktūras lietošanu, taču vajadzētu būt striktākām norādēm par to, lai dalībvalstis varētu izmantot tikai pro rāta attiecību un tad nelielu administratīvo mākslu. Uh, un eh, komisija šeit neiet pietiekami tālu, manuprāt. Un kā referents piekrītu komisijai, mm, ka eh, arī maksāšana par eh, vīnieti ir jāpadara pēc iespējas vienkāršāka autovadītājiem. Un drīzāk eh, būtu eh, jābūt eh, tādai, nu, tā, par taisnīgu cenu pārdodamai vinietē, nevis tam nav jābūt sodam visiem braucējiem. Tālāk runājot par sodiem un arī vietām, kur iegādāties vinietes, par to ir jādomā. Uh, Un eh, jā, mm, eh, tā tad eh, jāizvieto tādas vienotas Eiropas norādes par to, ka pa ceļam ir šāda vieta, kur var iegādāties vīnieti. Tālāk ir jāstrādā pie piesārņotājs maksā principa ievērošanas. Direktīvas, diemžēl, nestrādā, komisija nedara pietiekami daudz, lai nodrošinātu, ka EETS kļūst par realitāti. Un es cēlu uh, ka <clears throat> kaut kādā veidā pakalpojumu sniedzēji un tie, eh, kas nosaka eh, nomas maksu uz ceļiem, kaut kādā veidā sadarbosies. Eh, protams, ka bez Eiropas iejaukšanās viņi neizveidos ETS. Runājot par kalendāru, es sūtīšu ziņojumu 5. februārī tulkošanai, 17. Mart, līdz 17. martam grozījuma iesniegšana. 20. martā ir pēdējais termiņš eh, grozījumiem, 2. aprīlī eh, to, to otra izskatīšana un 23. aprīlī eh, cerams, ka balsojums grupā un tālāk pēc tam jau runā rudenī mm, iespējams izskatīšana plenārsēdē. Ļoti ambiciozs plāns, bet Tas ir tas, ko es šobrīd esmu gatavs piedāvāt komitejai. Mr. Higgins, Mr. Alkadraui. Alkadraui, kungs nākamais. Paldies priekšsēdētāji. Paldies par šo te ievadu un iepazīstināšanu ar ziņojumu. Tagad, es domāju, mēs varam sākt darboties kopā. Es piekrītu daudziem punktiem, ko viņš minēja, un es zinu, ka Galvenais, eh, mēs fokusējamies šeit uz brīvu eh, satiksmi bez šķēršļiem, taču es vēlētos parunāt arī par pasažieru pārvedājumiem, jo daudzas dalībvalstis domā par jauniem veidiem, eh, kā aplikt ar nodokļiem pasažieru transporta līdzekļus, mm, iespējams ar vīnietēm. Ja bet šeit pastāv zināmas grūtības, jo ir eh, nediskriminācijas nosacījumi Eiropā, un to ir grūti kompensēt, samazinot kaut kādus citus nodokļus. Un jūs eh, nevarat, nevarat piešķirt negodīgas priekšrocības savas valsts pilsoņiem. Un tas ir kaut kas tāds, ka šāda veida sistēmas ieviešanu varētu padarīt nedaudz sarežģītu. Un ja jūs aplokat kojat reģionālo līmeni, eh, tur eh, ir mēģinājumi ievies šādas iniciatīvas, piemēram, sastrēguma nodokļa vai nodevas noteikšana. Es domāju, ka ir jābūt noteiktiem standartiem, jāplūko tehniskās specifikācijas, lai varētu garantēt sadarbspēju Eiropas līmenī, ja mēs vēlamies šādu veidu sistēmu ieviest. Un tas ir kaut kas tāds, ko jūs paskaidrojāt, runājot par kravu pārvadājumiem, respektīvi, ka uh, darba rezultāts līdz šim ir bijis eh, tāds, kas liek vilties, eh, valstīm ir savas nacionālās sistēmas, un mums ir jāskatās to, kā veidot Eiropas dimensiju šādai sistēmai. Vēloties, vēlētos, lai Eiropas komisija eh, ņemtu grožus stingrāk savās rokās, mēģinot virzīties uz priekšu. Protams, ka mēs esam zaudējuši daudz, mēs tādā veidā zaudējam daudz naudas, daudz efektivitātes, un to vajadzētu risināt, bet ziņojums ir labs. Klīns kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, es lielā mērā varu piekrist referenta teiktiem, bet Mēs zinām, ja ceļojam ar mašīnu Eiropā, tad kļūst skaidrs, ka dažādās valstīs ir dažādas sistēmas un tās nevienmēr ir īsti godīgas. Tādēļ būtu labi, ja būtu vienota sistēma Eiropām, kas dotu iespēju Uh, maksāt par nedēļu vai, vai, vai, vai, vai dienu vai, vai mēnesi, kā jums ir nepieciešams. Uh, tātad, lai varētu iegādāties atļauju lietot ceļu infrastruktūru, šobrīd tā nedrīkst, ir viss, viss nevar izdarīt, ir visādas atšķirības. Uh, ja nav tādas vienotas sistēmas, uh, nav kaut kādas sistēmas, kas balstītos nobraukto attālumu, un manā valstī tādas, piemēram, nav, nav vēlams arī tādu ieviest. Mums ir ļoti daudz privātā autotransporta uz ceļiem, ir ceļu nodoklis, ir akcijas nodoklis uz degvielu, un mūsu valdības prāta, un arī manuprāt, ar to pilnīgi pietiek. Bet uh, ieviešot no ceļu nodevu. Būtu labi, ja mēs vispār aplūkot šo sistēmu tāpat, kā mēs aplū, aplūkot, to vajadzētu aplūkot neatrautu no ceļu nodokļa. Un ja mēs ieviesīsim šādu Eiropas sistēmu, tad vajadzētu domāt, ka tad ir jāatsakās no ceļu nodokļu maksāšanas. Uh, Nevar maksāt par vienu to pašu ceļu divreiz. Un jautājums ir par to, vai mēs vispār kaut kur pavirzīsimies priekš ar šo direktīvu. Mums ir četras brīvības, pamatbrīvības Eiropā. Un mums ir jānodrošina, lai sistēma nekādā veidā netraucētu šīm brīvībām. Sistēmām jābūt ir uh, sadarbspējīgām. Nedrīkst būt atšķirības starp dažādu Eiropas dalību valstu iedzīvotājiem. Tā tad nevar būt atšķirīga attieksme pret uh, savas valsts pilsoņiem un uh, citu valstu pilsoņiem uh, lai būtu godīga konkurence, un tieši to arī minēja referents. Tātad mēs vēlamies salīdzināmas sistēmas. Tālāk, ja jūs vēlaties mm, šādu ceļu nodevu prorāta, plus administratīvais e, kaut kāds administratīvā piemaksa, nu, tam varētu piekrist. Ekonomiskā attīstība dalībvalstīs ir tik ļoti atšķirība, tad, nu, tad nevar būt tā, ka kāda valsts, kura vēl ir tādā, tādā uh, fāzē, ka nu, mēģina panākt uh, augstāku līmeni, ka uh, eiro uh, izpausmē tas ir tāds pats uh, naudas uh, apmērs kā, piemēram, Francijā vai Vācijā. Tagad par smago mašīnu sektoru. Es domāju, šeit tiešām mērķim jābūt tādam, lai Eiropā ieviest vismodernāko tehnoloģiju. Vienotu augstas tehnoloģijas sistēmu ieviest, lai uh, smago mašīnu vadītāji bez tādām lielām administratīvām uh, lietām varētu pāri robežām doties. Un tas jau eksistē šodien. Un uh, smag, uh, vieglās automašīnas Šeit uh, ir jāvienkāršo sistēmu. Un tam vajadzētu būt uh, iespējamam online uh, pieprasīt viņiet visām uh, ES valstīm to nopirkt, pašam izdrukāt, tāpat kā iekāpšanas talā un lidmašīnā. Uh, un uh, tam jābūt iespējamam tā, lai nebūtu vairs nepieciešams apstāties pie robežām, kāpt ārā, stāvēt rindā un tā tālāk. Tam ir vienkārši jābūt iespējamam. Ja es ceļoju, piemēram, Šveic, Austrija, Itālija, caur Franciju dodos atpakaļ, tad jābūt iespējamam iepriekš jau nepieciešamās viņietas iegādāties online režīmā. Paldies! Es, um... Gribētu arī pateikt, izteikt atzinību Higienas kungam par šo uzrikstēšanās ar šo iniciatīvu ziņojumu. Iet, manuprāt, tomēr ļoti eh, daudzus gadus uz priekšu varbūt ar šo mērķi. Eh, kāpēc? Es baidos, ka tas eh, nestrādās tuvākajā laikā, tāpēc, kad, piemēram, kraus pārvadājumos infrastruktūras maksājumi eiro viņiet viens nav ieviesti visās dalībvalstīs. Tā skaitā arī manā teritorijā Latvijā tas joprojām nav. Un, un tas nozīmē, ka dalībvalsts nespēja to izdarīt. Un par eiro viņieti divi, ko mēs arī šeit pieņēmām kādu laiku atpakaļ, arī tā ir brīvprātīga, ko dalībvalsts var ieviest vai arī ne, var neieviest. Un, un, un mēs varam teikt, ka dalībvalstīs situācijas ir ārkārtīgi dažāda ar vēlmi šo ieviest pat kravas transportam. Un ja mēs šajā laikā mēģinam to palikt arī uz vienotu sistēmu Eiropā eh, privātām automašīnām, manuprāt, tas nestrādās, vēl jau vairāk, ja mums nav politiskās iespējas to izdarīt mm, attiecībā uz kraus pārvadājumiem. Turklāt daudzās dalību valstīs ienākumi nav iezīmēti ceļu infrastruktūras uzlabošanai, par piemēru no tā, ko ieņem no, no, no, no degvielas maksājumiem nodokļos. Līdz ar to arī autovadītājiem, kuri maksās vēl šo papildus maksājumu, nav ne mazākā pārliecība, uh, ka uzlabosies no šīs naudas infrastruktūra konkrētajā dalību valstī, kurā viņi visbiežāk lieto šos maksas ceļus. Un visbeidzot, eh, ja mēs runājam arī tas, ko Klinskungs tikko minēja par šiem vienādiem maksājuma līmeņiem, par atšķirībām starp dalību valstīm, kā piemēram Rumānija un daudzās citās vietās, tad eh, vai tas ir tas virziens eh, vienādot maksājumus par autoceļu lietošanu šādā te maksājuma sistēmā, uh, Um, visā Eiropas Savienībai. Tas ir tas, uh, ko mēs pašlaik varam izdarīt. Es gribu atgādināt jums, kolēģi, es domāju, ka visiem jums ir sekretariāta izdevuma uh, limiti jūsu, darī, jūsu darbiniekiem, jūsu palīgiem dalībvalstīs nesen izdotie. Un tur jūs ziniet, kāda ir atšķirība starp to, ko drīkst maksāt, piemēram, Bulgārijā uh, vienam palīgam un ko var maksāt Dānijā. Tā starpība ir 11 reizes. Ja jūs šādā gadījumā gribat radīt eh, pie šādiem nosacījumiem šeit pat Eiropas parlamenta noteikumos vienotu sistēmu par maksas ceļu lietošanu visā Eiropas Savienībā, tad kaut kas mums, manuprāt, ir sajūtas prioritātēs. Paldies! Enrique. Dominic. Merci, Monsieur le Président. D'abord. Euh... Paldies, priekšstādātāji kungs. Un sākumā gribu sveikt Džimiju Higgins par to, ka viņš ir uzņēmies šo darbu un uh, to arī veids. Un pirmā uh, piezīme ir tāda, ka komisija visdrīzāk domāja, ka tas ir jautājums ar tādu pašu tehnoloģisku līmeni. Un viņi nedomāja, ka būs tik ļoti liels uh, atšķirības uh, ekonomiskas kultūras ziņā. Un otra piezīme un ir jau tāda tehniska, finansiāla, politiska spēja atbildēt, jo geolokalizācijas sistēma atļauj pārvaldīt visus tīklus un ne, bez atšķirības, kādas ir zonas, nacionalitātes, kas ir jāmaksā un tā tālāk. Tad realitātē tehnoloģiskais aprīkojums eksistē formāli, bet, nu, protams, ka tas darbojas atšķirīgi atkarībā no valstīm Bet es gribu uzdot divus jautājumus. Pirmais jautājums. Es domāju, ka mēs visdrīzāk tādu vidēju uh, kaut ko radīsim uh, gan geolokalizāciju, gan arī ar uh, attīstības iespējām. Un kā būs ar konfidencialitāti šiem datiem un kā tie tiks izmantot? Tos var izmantot ļoti dažādos veidos, piemēram, uh, izsekojot pārvietošanos, um, lokalizējot to. Un otrais, tāpat, ne, es atvainojos, un tāpat arī šo sistēmu izmantot uh, savādākā veidā. Nu, piemēram, mēs zinām, ka šo sistēmu var uh, izmantot, lai uh, konstatētu ceļu satiksmes pārkāpumus, piemēram, pārāk ātru braukšanu. Tātad šī geolokalizācijas sistēma un elektroniskā sistēma, kā tā tiks izmantot un vai to var kaut kā savādāk izmantot un kāda tad būs aizsardzība izmantotājiem pret, nu, teiksim, ne, liederīgi nepareiz izmantošanu. Un otrais jautājums. Tad, kad ir tāda ceļnodeva iemaksāšana bez apstājas, nu, daudzās vietās tā, tā ir, piemēram, elektroniskā karte vai geolokalizācijas sistēma kā būs iespējams informēt izmantotāju par cenu, kāda tam ir jāmaksā, par to ceļu nogriezni, pa kur viņš brauc. Tātad jābūt ir skaidrai informācijai, cik tas maksā, ja es šo pakalpojumu ņemu. Bet nu, par to nemaz netiek uh, runāts ne komisijas uh, dokumentā, ne arī piezīmēs, uh, kuras mēs esam izteikusi šeit mūsu komitejā. Tātad ceļa nogrožņi. E, ja es pa tiem braucēm, tad varbūt nemaz nezinu, cik tas uh, maksā. Un ja cena mainās, kā tad ir. Un uh, redz divas lielas problēmas ar šo, šo sistēmu. Pirmkārt, konfidencialitāte datu izmantošanā, un otrais - skaidra patērētāja izman, uh, informācija par cenu, kāda viņam būtu jāmaksā iespējams, uh, izmantojot uh, atsevišķu ceļu nogriežņus. Paldies! Paldies, Ejāla Senders kundze! Paldies, priekšsādātāji! Es arī gribētu pievienoties kolēģiem un pateikties Higgins kungam par to, kā viņš ir ierosinājis šo darbu dokumentu un kā viņš ir strādājis pie šīs tēmas. Ceļu nodevu lielā mērā aplūko kā nodokli, un uh, ir jau bijušas garas un sarežģītas sarunas par eiro viņiet, tāpēc mums ir jānodrošina, lai būtu atbilstoši drošības pasākumu vietā. Un eh, par kavas transportu, jā, tur atkal juridiskais eh, pamats eh, jāapsver, bet dalībvalstīm vismaz vajadzētu sākt ar pasažieru transportu. Bet, kā Higgins kungs teica, viss šī lieta nav viennozīmīga. Bet konceptuāli runājot, princips, ka piesārņotājs maksā vai lietotājs maksā, tie ir principi, kas arvien vairāk iesakņojas mūsu pilsoņu sociālajā apziņā. Un infrastruktūras uzturēšana kļūst ļoti steidzams jautājums, kuram nav tāda droša risinājuma šobrīd. Šo līdzekļu izmantošana ceļu uzlabošanai un modernizēšanai jo šī infrastruktūra noveco, tas ir aspekts, par ko mums ir jādomā pašreizējo debašu ietvaros. Un, protams, mēs gribam panākt to, lai mēs nekādā veidā netraucētu, neierobežotu brīvu pārvietošanos. Tātad šī starps savietojamība vai sadarbspēja lai dažādas sistēmas varētu sajūt kopā, tas, protams, ir ļoti svarīgi. Iespējams, ka uh, diskusijas par tahometriem mēs varētu izmantot, lai komisija varbūt nāktu klajā ar kādu ierosinājumu sistēmai, kā pārvaldīt uh, visu šo birokrātisko aparātu. Mēs noteikti negribam, lai būtu milzīgas uh, izmaksu atšķirības, eh, teiksim, balstoties principā izmanto nobrauktu attālumu vai laiku kā pamatu, varbūt būtu noderīgi saņemt informāciju par uh, Rīkes kunga minētiem jautājumiem. Man šķiet, ka Vācija varētu būt atbildes uz dažiem no mūsu pārdomu punktiem, un varbūt no viņiem varētu iegūt informāciju par to, kā nodrošināt to, lai informācijas izmantošana arī būtu atbilstoši konkrētiem noteikumiem. Šāda prezentācija mums varētu palīdzēt to visu pārdomāt. Bet, protams, tas vairāk būtu attiecināms uz kravu pārvadājumiem, nevis uz pasažieru pārvadājumiem. Labi, tātad mums ir divi drošības garanti šajā jomā. Ja mēs padaram mobilitāti dārgāku saviem pilsoņiem, tas nebūtu nav pozitīvi un apsveicami. Un jādomā arī par sociālo aspektu, par sociālo maksu, ja tā varētu izteikties. Jūs zinat, ka ir jaunas ģimenes, kurām, piemēram, nav daudz līdzekļu, un tās tādā gadījumā tiks, tā teikt, izstumtas uz pilsētu perifēriju, un ja būs dārgāk iebraukšana pilsētā, lai, piemēram, nokļūtu darbā, arī tas nebūs godīgi, godīgi tāpēc arī ir jāparedz šie sociālie drošības mehāniski, un uh, pat ja būs iegums no sistēmas, mēs jau redzam arī tās trūkums. Grācie, Džimmi. Uh, nākošam runātājiem vārds uh, Kančēn kungs. Paldies Higgins kungam par šo prezentāciju. Šis jautājums ir ārkārtīgi nozīmīgs. Jo es domāju, ka nu, noteikti mums uh, jāatvieglo izmantotāju dzīve. Tie ir mūsu pilsoņi, un mēs uh, runājam par ļoti nozīmīgu dokumentu. Tas bija pieņemts 2004. gadā, un nu, gandrīz jau desmit gadi ir pagājuši. Tehnoloģija ir attīstījusies. Es domāju, ka līdz ar to izaispunkts jau nav tas pats. Ja runājam par autoceļiem, tad jāsaka, ka ir tik daudzi e, ceļu veidi, tādi, kas ir e, arī uh, dažādus ekonomiskos modeļus izmantojot būvēti, dažādi infrastruktūra, un tāpat arī dažādi plāni to izmantošanai. Tas viss mums jāievēro. Pēc tam es domāju, ka tie arī tādi plāni. Uh, Eh, kas eh, tiek iesniegt arī pašvaldībās. Mēs runājam par dažādiem ekonomiskiem aspektiem. To visu nedrīkstam eh, aizmirst. Un manā skatījumā ir divas iespējas. Nu, pirmais ir tāda nodeva maksājums bez jebkādām uh, barjerām. Es domāju, ka tam ir tehnoloģiskas uh, iespējas, kas to padara iespējam. Un otrs jautājums. Nu, savā ziņā tāds tā kā nodavu vienādošanas mēģinājums, nu, tāds principiāls mēģinājums, uh, lai pēc iespējas mazāk daudzveidības būtu. Ja mēs uh, pieņemam šos divus principus, tad mēs varētu mēģināt rast uh, atbildi, jo šis jautājums ir ļoti, ļoti steidzam jārisina. Tas tiek sagaidīts arī no mums, ka mēs ka, e, Eiropā rodam tādu skaidru, vienotu atbildi. Jārunā, protams, arī ir par dažādo mentalitāti dažādās valstīs, taču arī runājot par savstarpēju savienojamību, interoperabilitāti starp valstīm. Tas ir arī steidzam risināts jautājums. Paldies! In, in, in theoretical... Jā, paldies, uh, Benjon kungs uh, tālāk izsakās. Teorētiski tas ir varbūt labi, bet um, ekonomisti pateiks, ka ceļu nodeva ir vienīgais tāds racionālais veids, kā varētu uzlikt nodokli par ceļu lietošanu. Ja mēs skatāmies ras, racionāli uz to, tad jā, šāds risinājums ir pilnīgi pareizs, tas ir īstais. Bet, ja raugāmies no, piemēram, privāta personas uh, auto līdzekļu vadītāja, tad tā ir tāda politiska inde. Uh, Un pat, ja tas būtu pilnīgi pareizi viss izveidots no nodokļu viedokļiem, tur nebūs, kā lai saka, tāda pilnīga taisnība. Ja mēs kaut ko gribam ieviest, tad tas varētu attiekties tikai uz uh, komerc transportu, uz preču transportu. Tas ir, um, nu, nožēlojami, bet, diemžēl, droši vien tas būtu labākais veids, kā uzlikt šo ceļu nodavu paredzēt kaut kādu ceļu nodoks, nodokli un, un, un dagvielas nodokli. Jo pretējā gadījumā tas eh, šāds pasākums saņemtu tādu pretestību no cilvēkiem, kā es domāju, kā es teicu, ka to varētu uzlikt tikai kravas eh, pārvadātājiem. Un tāpēc arī viss saka, ka Džims tik tiešām ir ļoti varonīgs, drosmīgs un uzņemoties šo dosie. Es domāju, ka visi bija diezgan tādi nervozi par to, kā tas viss virzīsies un, un kas būs par to atbildīgs. Manuprāt, noteikti ir vērts papētīt, kādas varētu būt iespējas kravas transportam, jo šobrīd robežu šķērsošana kravas pārvadātājiem un tā tikai intensificējas, tā kļūst ar vien tāda sarežģītāka. Un uh, kravas pārvadātājiem vienā dalību valstī vienmēr liekas, ka otrā valstī situācija ir daudz labāka un eh, situācija nav godīga. Jautājums noteikti būtu papētāms. Šobrīd es vairāk arī neko neteikšu. Un es reāli domāju, ka doma ir laba, bet politiski tā ir ļoti grūti izpildāma arī Rīket kunga teiktais ir jāņem vērā. Savā politiskajā partijā mēs mājās esam pie šī jautājuma strādājuši, attīstījām to, un pēc tam tā klusiņām mēs to atmetām, kad sastādījām savu eh, manifesto, savu politisko programmu, jo mūsuprāt ir nepieciešams garantijas, ka savāktie dati netiks ļaunprātīgi vai nepareizi izmantoti un joprojām neesmu pārliecināts, ka ir iespējami pareizie garantijas un drošības mehānismi, dažādas drošības uh, sienas, lai nepieļautu datu neatbilstošu izmantošanu. Kamēr to nevarēs pilnīgi un droši garantēt, es domāju, ka te pastāvēs ļoti liela problēma. Bet noteikti uh, iet uz priekšu, gaidīsim kādu priekšlikumu, virzīsimies, bet nedomāju, ka mēs varam uh, paredzēt, ka to varētu attiecināt uz uh, vieglo vai pasažieru transportu. Šobrīd noteikti vēl nē. Tā tad, Džim, mēs esam uh, gatavi, lai tu liktu savu galvas, uh, tā teikt, nociršanas soliņu. Paldies, priekšsādātāji kungs. Paldies kolēģim Higgins kungam par viņu darba dokumentu. Tas ir ļoti interesants. Un interesanti ir arī, kādas uh, pozīcijas uh, ir piedāvāts. Es pilnībā viņam piekrītu, ka dalību valstīs uh, gados uh, mājas uzdevumi nav paveikti, jo kolēģi un kolēģis, nu taču ir tā, ka tādēļ mēs esam tik ļoti atpalikuši, ka dalību valsts nebija gatavs sadarboties. Tas nav jautājums par tehniskām iespējām. Tas patiešām ir dalību valstu. Uh, nu, kļūdas jautājums, nu, nepadarīta darba jautājums. Pirms vasaras pārtraukuma, pirms ziemas pārtraukuma mēs runājam par ten, par uh, vadlīnijām, par interoperabilitāti, jeb savstarpējo savietojamību, un tā ir uh, vienkārši šī jautājuma daļa, tādēļ gribu atklāti kritizēt mm, valsts, un teikšu tā, nu, ja to šeit, šajā jomā nedara, kur tad? Tādēļ absolūti atbalstu kolēģi. Jautājums, par ko es gribu runāt, ir sekojošais ceļnodeva vai viņģete, lai kā to darītu, es domāju, ka ir uh, nepieciešams savstarpēja saskaņojamība, un tas ir nepieciešams, bet vienalga mums jāpadomā ir par to, kurās jomās mēs tagad jau varētu aktīvi rīkoties. Nu, piemēram, attiecībā uz smagajām mašīnām. Ja eiro viņietas direktīvu mēs uh, to, uz to paraugamies, tad visās dalībvalstīs, ja dažādās um, dalībvalstīs, mēs varam ārēs izmaksas uh, skatīt. Un dažādās valstīs, piemēram, arī manā valstī Vācijā ir tā, ka Vācijā uh, visu laiku atsakās ārējās izmaksas um, internalizēt. Un uh, ja Mēs zinām, ka 60 mm, reizes vairāku ļaunumu nodara uz ceļiem smagā mašīna nekā vieglā, nu tad šīs iespējas ir jāizmanto. Tieši tāpat cits piemērs vēl. Uh, ko gribu uh, izteikt. Piemēram, tālsatiksmes autobusi. Tur ir notikusi liberalizācija. Vācija izmantos šo iespēju. Un arī šeit ir uh, nevienlīdzīga attieksme. No vienas puses, ja mēs uh, salīdzinām uh, dzelzceļu un uh, autobusu satiksmi, dzelzceļā ir noteikts izmaksas un uh, autobusi nemaksā šīs ceļu nodās. Tā ir konkurences skropļošana, un, manuprāt, nu, šim jautājumam jāpievēršas. Tagad par ceļu nodavām vieglajām automašīnām. Informēšu jūs Vācijas Bundestāga juridiskais dienests ir e, izstrādājis a, a, analīzi par šo jautājumu, un Vācijas satiksmes ministrija to ir piedāvājis, un šajā dokumentā secinājums ir tāds, ka juridiski nav atļauts, ja tā dažādās uh, nacionālitātes, kā uh, tika runāts, pret tām attiecināt dažādas nodevas. Nu, tas tā ir, un šeit dalībvalstīm ir īpašā veidā jāpaveic viņu pašu mājas darbi. Nākošais punkts, kas man liekas ļoti nozīmīgs. Tas ir tas fakts, ka mums jāievēro darba ņēmēju uh, E, intereses lauku e, reģionos. Es tādu lauku reģionu pats pārstāvu un gribu teikt, ka, ja jūs runājat par vieglo mašīnu ceļu nodevu, vienalga kur, tad es domāju, ka es arī e, citās valstīs situācija būs līdzīga, ka cilvēki to nesapratīs, jo viņiem automašīna ir vajadzīga. Un kamēr nav citu alternatīvu, ja nav autobusa, uh, Uh, pie pilsētas vilciena vai metro satiksmes, tad cilvēki nepriecāsies, ja nu papildus vēl viņiem uzliek šādu vieglo mašīnu nodokli. Un es domāju, ka ceļu nodokli. Uh, es domāju, ka jārun, jādomā ir par sociāliem jautājumiem. Sociālu tādu pārstāvu, cik tālu to sociāli var pārstāvēt. Uh, Un uh, ir jābūt atšķirībai starp tiem, kas daudz uh, mašīnu izmanto un tādiem, kas varbūt svētdien vienreiz izbrauc ar mašīnu. Un ir jābūt atšķirībai starp to, kam ir Porsche ar 15 litru patēriņu 100 km un uh, to, kas ar 3 litru vidas draudzīgu automašīnu pārvietojas. Šeit ir jābūt arī atšķirībai. Un uh, noslēgumā gribu teikt, ka šis princips par ceļu nodavām dalību valstī, jāpaliek dalību valstīs, vai viņš šīs iespējas izmantoja, nē, bet nu nozīmīgi ir tas, lai savietojamība, jeb interoperabilitāte ES tiktu nodrošināta un dalību valstīm pašām jālemj, vai viņas šādas ceļu nodevs ievieš vai nē. Jā, paldies, ir vēl citi kolēģi, bet lūdzu pavisam īsi. Also. Pavisam īsi. Ārā izmaksas internalizācija ir ES e mērķis, tas ir jā, ievieš konkurence negodība, tikko par to tika runāts, ceļu pārvietoju, ceļu izmantošana un arī dzelzceļš tika, pat, tika runāts, bet ir ierobežota uh, ceļu nodeva, lai austrieši nevarētu tik augstas nodevas pieprasīt kā Šveici. Tas nav pietiekoši. Jautājums komisijai, vai jūs šim jautājumam pievērsīsieties, vai ir noteikts, uh, ka ceļu nodeva tiks paaugstināta, austrieši to labprāt gribētu, jo trešdaļa no satiksmes no Šveices brauc cauri Austriju, uh, arī ja ceļš ir garāks, bet tas ir lētāks. Nu, tie likumi, kādi mums ir. Uh, šeit var jau panākt progresu. Mēs esam pētījumu veikuši, Tehniskā universitāte Dresdenē to veica, ka katru mašīnu uh, subvencionē patērētājs 210 eiro gadā Vācijas patērētājiem bet par 80-100 miljardiem, uh, ko saņem autobraucēji, par to neviens nerunā, bet daudz runā par zaļo enerģiju un tās atbalstīšanu. Tātad komisijai vajadzētu skatīt šo jautājumu. Mums ir vajadzīga, nu, vismaz godīga konkurence. Thank you, Mr. Kalamitsov. Paldies, Kalamitsas kungs. Kalamitsas kungam vārds. Uh, tātad pavisam īsi. Paldies, gribu pateikties visiem, kas izteicās šorīt diskusijās, jo, manuprāt, komentāri ir ļoti vietā, esam tos piefiksējuši, ņēmuši vērā, bet eh, noteikti varēsim vēl tos izmantot, eh, izskatot Higgins kungu ziņojumu. Pirmkārt, gribu norādīt, ka šodien pastāv tehnoloģijas, kas ļauj mums pirmām kārtām iekasēt nodevu atbilstoši vietai un nobrauktiem attālumam Tāpat arī balstoties uz dienas laiku vai stundām, vai, teiksim, tas ir nedēļas laikā vai vasarā vai citā veidā, vai arī ņemot vērā transporta līdzekļu kategoriju, tātad skatoties to, cik daudz trokšņa tās rada, cik daudz izmešu un tātad cik lielu kaitējumu šis transporta līdzeklis rada. Tātad šie kriteriji, to izšķiršana jau pastāv kad nācām klajā ar savu priekšlikumu 2004. gadā un pēc tam 2009. gadā tika pieņems lēmums, mēs domājam, ka līdz 2012. gadam tas viss jau būs pieejams, un tad bija arī pienākumi dalībvalstīm un uh, dalībvalstīm. Amerikāņi uh, pagājušā gada beigās norādīja, ka 2015. un 2016. sistēmā viņiem būs uh, uh starp štatiem pilnīgi sadarbspējīga sistēma. Bet kāpēc viņiem. Bet kāpēc mums tas nav noticis? Tāpēc, ka dalībvalsts pirmkārt nav gribējuši virzīties uz priekšu un otrām kārtām. Uh, tās pārāk ierobežo jau esošie operatori eh, ceļu nodevu iekasēšanā un tie kavē eh, šo sistēmu. Un arī privātais sektors ir vainojams, jo privātais sektors nevēlas eh, sadarboties. Viņi grib vienkārši savu tirgus daļu un tur palikt. Ko mēs darījām? Bija divas lietas. Tā tad gan, gan, gan pātaku, gan nu, burkānu. Uzsākām sodu sankcijas pēc 22 dalību valstīm pagājušā gada beigās par to, ka nav ieviest tas, eh, šīs sistēmas, ko mēs prasījām līdz pagājušā gada oktobrim. Tāpat laikā teicām, labi, labi, eh, pātaga viena lieta, bet ko mēs daram, lai stimulētu procesu. Uzsākām regulāras sanāksmes ar privāto sektoru un dalību valstīm, lai uzsāktu kaut kādu nu, izmēģinājumu projektu, lai parādītu, nodemonstrētu sistēmu, eh, kā tā darbojas eh, starp dažādām valstīm. Eh, Austrija, Vācija, Itālija, Francijas, Francija, Spānija un Holanda, varbūt Dānija. Kā sāksim, teiksim, ar tādu kodolu un paplašināsim šo sistēmu tālāk un nodrošināsim, ka tā ir pilnīgi sadarbspējīga. Tātad, lai mums būtu EETS, eh, šādā veidā standarti jau pastāv. Gan īsiem pārbraucieniem un pastāv arī satelīta sistēmas. Kāpēc Tas nedarbojas, tāpēc, ka atkal, ka nav vienkārši gatavība izmantot šādu sistēmu. Un to mēs arī norādījām savā iepriekšējā paziņojumā. Mēs ceram, ka no jums arī nāks kaut kāds uh, atbalsts un stimuls. Mēs esam procesu uzsākuši, bet būtu svarīgi, lai Eiropas parlaments no savas puses, tātad no jūsu puses, lai jūs palīdzētu šajā procesā, jo šobrīd tā tik tiešām ir nacionālo varas iestāžu un privātā sektora nespēja virzīties uz priekšu. Mēs gribam, lai vismaz tāds reģionāls projekts uzsāktos šogad. Mēs esam paredzējuši arī burkānu, vismaz daļēji. Trans Eiropas tīkla ietvaros esam gatavi līdzfinansēt arī šo projektu, lai veicinātu šī pakalpojuma attīstību visā Eiropā. Nu, tā ir pamata informācija. Man šķiet, ka mēs vēl atgriezīsimies pie e, jautājuma vēlāk. Vēl viena svarīga lieta. Attiecībā uz privātiem transporta līdzekļiem mēs gribam, lai būtu nediskriminējošs uh, princips, jo esam redzējuši, kādas grūtības pastāv dalību valstīs, kuras uh, grib kaut kādu labvēlīgāku sistēmu, teiksim, pašmāju transporta līdzekļiem. Jārunā ar dalību valstīm, kā no tā varētu izvairīties. Un otrām kārtām Kalas kungs iespējams nāks klējā ar iniciatīvu šogad vēlāk par uh, ceļa nodevām tādā vispārīgākā līmenī, un cerams, ka tehnoloģija attīstība arī veicinās, virzīs priekš šo ceļu nodevu jautājumu. Jūs te minējāt par nediskrimināciju, kā to visu izmantot un tā tālāk. Es domāju, ka te mēs varētu likt punktu, esmu iekļāvies piecās minūtēs, man ir vēl ko teikt, bet es labprāt atgriezīšos pie jums martā, kad Higgins kunga ziņojums būs uh, gatavs un tiks prezentēts. Paldies! Paldies Kalamidus kungam no komisijas, vai ir vēl kaut kas īsti piebilstams? Uh, Higgins kungam vārds. Paldies! Nē, uh, principā strādāsim tālāk. Es pozitīvi vērtēju atbalstu nēnu referentiem, sastrādāšos ar tiem, ņemsim, protams, arī vērā pārējo deputātu teikto vienu lietu, gan gribu uzsvērt. Esmu piefiksējis komentus par konfidencialitāti. Un Benjana kungs minēja iespēju par datu ļaunprātīgu izmantošanu. Mēs uzstādīsim to kā vienu no pamatprincipiem, ka nedrīkst būt datu nepareiz vai ļaunprātīga izmantošana. Uh, otra lieta par šīm nodevām vai aprēķināšanu. Mēs netaismies dalību valstīm pateikt, cik un ko tās var iekasēt. To lems paši dalību valsts. Trešām kārtām - vienkāršošana. Un to arī ir minējuši vairāk kolēģi. Tas ir galvenais iemesls, kāpēc mēs gribam izveidot šo sistēmu Ja mēs salīdzinām ar pašreizējo situāciju, ja, piemēram, cilvēks ceļo no Portugāles uz Nīderlandi, viņam ir sešas, sešas dažādas, teiksim, iekārtas vai viņetes, eh, kas viņiem ir jāizmanto, lai izbrauktu šo ceļu. Un tas nav normāli, kā jau Ertug kungs teica. Un arī komisija norādīja. Tas ir izdarāms, bet tāpat laikā ir eh, negribība no dalību valstīm un negribība arī no tiem operatoriem, kas nodrošina šīs sistēmas. Man nav nekāda ilūzija. Šis jautājums, šis darbs būs ļoti sarežģīts, bet eh, nesoties uz Benien kunga tādu atturību, es tomēr esmu apņēmības pilns, ka mēs strādāsim pie šī jautājuma, virzīsim uz priekšējā komitejā un es eh, eh, ar cerībām raugos mūsu tālāko sadarbību. Paldies! Benien kungs jūs atbalsta, viņš tikai vienkārši grib, lai jūs. Uh, uzņematies uh, atbildību par šo darbu. Jūsu ziņojuma projekts būs gatavs 7. martā. Līdz 20. martam varēs iesniegt grozījumus, balsojums transporta komitejā 23. aprīlī. Un grozījums mēs būsim izskatījuši 22. aprīlī. Paldies, tad mēs varam pāriet pie TNT uh, projektiem par uh, pētījuma rezultātiem. To veica Vācijā esošs institūts ar KIT palīdzību, tātad Šveic tur līdzdarbojās. Aicināšu visus uh, šeit iesaistītos nāk priekšā prezidijā. Okay, I, I Are you? Thank you. Okay, so I assume, uh, Professor Dr. Shada, you go. Jā, labi, tad uh, dosim vārdu tev pirmajam. Mēs domājam tā, ka 15 minūtes katram runātājam, pēc tam jautājumi un atbildes. Lai mēs varam pabeigt 12.30, Goftors Volgans Šāders ja jūs vēlētos sākt, Šrēderkungs, vārds jums. Okay. <clears throat> Thank you, Mr. Chairman. Good morning. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Our project 10T large projects, investment and costs. Tātad mēs gribam runāt par lieliem projektiem, investīcijām un izmaksām. Nu, jūs jau zināt, kā tas viss ir radies. Uh, Tā ir runa par uh, transporta tīklu īstenošanu un plānošanu, un sākam jau 90. gados mm, kā te, un par TNT projektiem. Protams, tie visi ir lielie projekti, un mums bija vairākas to izstrādāšanas fāzes, kas ir saistītas uh, ar dažādām vadlīniju fāzēm, kā tos ieviest, eh, tāda 96. gada vadlīnijas, pēc tam 2004. gada, un tad pārskats 2011. gadā, un par ko šeit arī tiek runāts. Mērķis šim pētījumam bija apspriest un identificēt vispirms operatīvās problēmas, kas ir saistītas ar lielu projektu izvērtēšanu un arī, lai sniegtu rekomendācijas par to, kādā veidā šādas te eh, problēmas eh, saistīts ar TNT projektu izvērtēšanu varētu novērst un atrisināt. Mēs esam sadalījuši mūsu uzstāšanos divās daļās. Viena ir eh, tā tad piemēru izpēte, mēs veicām piecus piemēru izpēti, un es runāšu par atklājumiem. Un mans kolēģis runās par otru eh, tā tad pusi par modelēšanas state of art. Un pētījumā, pētījums tika veidots tā, ka vispirms mēs veicām literatūras pārskatu par transporta projektu izvērtēšanu, īpaši aplūkot lielu projektu izvērtēšanu. Uh, Tālāk mēs identificējām un definējām atlases kritērijus e, izpētes projektiem un atlasījām desmit piemērus, ko pētīt mūsu e, pētījumā. Un Nu, un tas, protams, vairāk ir tādas literatūras izpētē, dažādas prognozes par transporta attīstību, izmaksu, efektivitāti un tā tālāk. Bet aptaujājam arī DigiMove, DigiRegio, Nacionālās ministrijas, kā arī dažādu projektu virsītājus. Nu, lūk, to tad mēs arī darījām, un pamatojoties uz šīm divām daļām, tā tad literatūra un piemēra analīze, uh, Eh, mēs tā tad nonācām pie noteiktiem secinājumiem un eh, izdarījām attiecīgas rekomendācijas. Tātad desmit piemēru analīzes, ko mēs gal galā esam izvēlējušies, ieskait, ietvēra piecus dzelzceļa projektus. Uh, Un uh, liels skaits TNT projektu ir tieši dzelzceļa projekti, un tieši tādēļ to ir vairāk nekā citos transporta veidos. Tad ir viens uh, autoceļu dzelzceļa projekts, divi autoceļu projekti, un arī viens ūdensceļu un uh, viens gaisa pārvadājuma projekts. Tātad mēs paskatījām, apskatījām ekspost gadījumus, kur būtu iespēja apskatīt ne tikai plānošanas periodu, bet arī uh, vēlākos secinājumus par to, kā plānošana tika ieviesta, kāds bija rezultāts. Un mēs iekļāvām sešas šīs te ekspost piemēra analīzes, kuras, un arī tādas, kas ir plānošanas stadijā, kas attiec uz mēga projektiem kas šobrīd e, ir ietverts TNT projektu, projektu sarakstā. Mēs arī centāmies ievērot tādu reģionālu līdzsvaru, lai būtu projekti ne tikai EU 15, bet arī EU 12 valstīs. Un runājot par secinājumiem šajos, šajā piemēra analīzē, Vispirms jau izmaksas un veids, kādā projekti tika vērtēti. Mēs ietvērām desmit pētījumus ar izmaksām no 131 miljonu eiro līdz 2,4 miljārdiem. Mazākais bija ceļu projekts, uh, um, Vācijā, uh, A11 šoseja no, vai autoceļš no, no Berlīnas uz um, Poliju, un tad arī šis tad visdārgākais uh, projekts no piekrastes uz iekšzemi. Uh, šeit mēs veicām uh, divus projektus, jo tas bija divu fāzu projekts. Pirmā fāze kas sākās ar lēmumu pieņemšanu jau 1994. gadā, kur mēs uzzinājām, ka sākotnējās projekta izmaksas bija lēstas kā 2 miljārdi eiro, kas palielinājās īstenošanas fāzē līdz aptuveni 14 miljārdiem. Tas ir četrkārtīgs pieaugums un 2003. gadā sāksās otra fāze, kad plāns tika pārskatīts un tika izstrādāts jauns plānojums Veslainam, kas eh, iekļauj jau 11,8 miljārdus eiro. Tātad tās ir investīcijas slaidā, mm, kas eh, tātad iekļaušos 12,4 miljārdus. Un tā tad eh, trešā vai ceturtā aile jūsu informācijai BCR nozīmē Benefit Cost Ratio, tā tad eh, ieguvumu izdevumu attiecība, un redzat, kādas ir šīs te attiecības. Tad uh, ir viena piezīme, ko es varu izteikt. Um, šīs te attiecības lielā mērā ir atkarīgas no izvēlētās um, diskonta likmes. Šeit, piemēram, jūs redzat 1,9 BCR. Tā ir saistīta ar sociālo diskonta likmi 2,5%. Tālāk šeit ir arī ekonomiskās vērtības, tās ir neto eh, šodienas vērtība, Vestkausta eh, pamatlīnija 1,9 <clears throat> eh, miljonu pašreizajā vērtība, miljardu pašreizajā vērtība, un tad arī ir ekonomiskais izvērtējums rēķinot atmaksāšanās periodu. Esam identificējuši projektus, kas uh, tika lēsti no 7 līdz, 15, līdz 20 gadiem. Un šeit ir arī virkni svarīgu jauno vadlīniju elementu, kas tika iekļauti, ko, kas arī šeit parlamentā tika apspriesti. Tā, tad EIA, tā ailīte, priekšpēdējā. un mēs iekļāvām projektus, kur šis aspekts ir iekļauts, tā vai citādi, atkarībā, protams, no laika, kad tie tika ieviesti. 90. gadu projekti, diemžēl, neizturēja kritērijus, kā tiek piemērot šodien svarīgs jautājums, tātad arī par CIA, tātad klimata ietekmes novērtējums, kas tiek ietverts ietekmes izvērtējumā šiem lieliem projektiem, bet ne visiem tas tā bija. Daudziem šī CIA elementa vispār nebija, jo būtībā nav jau īsti definēts, ko tas īsti nozīmē. Un divos projektos eh, bija iekļauts izvērtējums CO2 e, emisijām no satiksmes, no transporta. Tālāk e, dzīves e, cikls, emisiju apjomu un tā tālāk, tā tālāk arī šajos ietekmes uz vidi pētījumos nebija izvērtēta. Tālāk skatoties uz, piemēram, analīzēm, kuras mēs varējām veikt, tātad ekspost analīzes Uh, tātad mēs domājam, ka būs sešas uh, piemēra analīzes. Vispirms vajadzēja izdalīt trīs dažādus izmaksu izvērtējumus. Pirmkārt, tā saucamās sākotnējās izmaksas. Tās ir tās izmaksas, kas uh, vispirms mm, tiek liktas, tā teikt, uz galda, kad plānošana vispār tiek sākta kā es redzu, šeit ir sākumā, piemēram, 1,5 miljardi, tad, kad vispār um, šī ideja tika piedāvāta, tad sāks plānošanas periods un, un parādās tālāki plānošanas elementi, e, kur ir jāpievieno, teiksim, tuneļa sistēmā un tā tālāk izmaksas pieaug e, šī gadījumā līdz 3,6 miljardiem. Un tas, tas ir izmaksu, izmaksu ap asamblēs, lai eh, iz, uzbūvētu Betūvas līniju. Un tā tika pabeigta 2007. gadā, un tagad mēs zinām reālās izmaksas, kas bija 4,7 miljārdi. Un salīdzināju, salīdzinot uh, reālās izmaksas pie lēmumu pieņemšanas ar reālajām izmaksām, tātad 27% eh, izmaksu pieaugums. Reizēm eh, tātad šeit tiek salīdzināta ar sākotnējā izmaksa ar uh, pārsniegto, nu tad uh, tas pārsniegums izrādās ļoti augsts. Tālāk, šajā slaidā, ko mēs vēl gribējām parādīt. Divas, piemēram, analīzes uh, ir par piemēriem, kas nav pabeigti. 7. 8. piemērs, tātad ekspres maršruts SE40 autoceļš un mēs balstījāmies uz Eiropas komisijas eh, tīmekļa vietni un cipariem, bet eh, tur ir jāturpina novērot, eh, kā progresē šie projekti, jo mēs skatījāmies uz zve, oficiāliem datiem, bet tālāk, kad skatījām detalizēti, atradām nedaudz citādāku ainu. Tālāk mēģinājām izstrādāt schēmu, kas varētu uh, atspoguļot TNT uh, līdzfinansēšanas schēmu šajos projektos, jo, nu, projekts savā ziņā ir tāds ideāls process, bet tas arī ļauj identificēt potenciālās problēmas lēmumu pieņemšanas laikā. Un uh, tas palīdz arī identificēt uh, iemeslus, kādēļ tiek pārsniegtas sākotnējās izmaksas aplēses projektos. Es, protams, nevaru paskaidrot visu to, kas te ir sazīmēts, bet eh, tas tad mums jāvēltī viss man atvēlētais laiks, bet dažas lietas. Šeit ir trīs uh, kastītes, kas parāda uh, svarīgākos lēmumu pieņemšanas punktus. Bet šķiet, ka jūs to neredzat. Vispirms tātad eh, projekts ir jāpiedāvā. Piemēram, Betuvas līnija bija tātad projekta priekšlikums. Tālāk sāks pirmā stadija, tātad pirms uh, eh, realizējumības pētījums, mm, tātad tehniski, praktiski tas ir tehniski ekonomiskais pamatojums. Uh, nu, tālāk tur nāk kaut kāda, tur vai izmanto tiltu vai tu, tuneli un tā tālāk un tā tālāk. Tālāk jūs veicat CBA ietekmes izvērtējumu, izskata dažādas tādas uh, uh, plašas iespējas, un tad izlēmiet lielos vilcienos, kas tad būtu piemērotāk šim konkrētajam projektam. Un tad sākat veidot projektu. Un veicat tātad tehniskie ekonomisko pamatojumu, kas ir nākamā oranžā kastīte. Un tad jūs redzat dažādus ceļus, kā var iet, atkal jāveic ir, ir izmaksu ieguvuma analīze, e, tad padziļināt arī vīdas ietekmes analīzi, jo jūs zinat precīzi maršrutu, un visbeidzot, e, kāds būs rezultāts, lai pieņemtu kalīko lēmumu par projektu. Nu, tā ir redzama šeit stūrītī šajā e, attēlā un tad jūs pieņemat finansē, lēmu par finansēšanu. Un, sekojot šādai sistēmai, jūs varbūt varat panākt rezultātā labi izplānotu un labi finansētu projektu. Varbūt vēl viens tālāks elements eh, šajā slaidā, kas arī ļoti svarīgs. Transporta prognoze, tur pa, pavisam kreisajā stūrī. Ja šī prognoze ir nepareiza, tas arī e, ir viens no cēloņiem, kādēļ projekti neizdodas. Īpaši, ja mēs runājam par Eh, renta, ekonomisko rentabilitāti. Ja transporta plūsma ir eh, novērtēta par augstu, tad jūs varat attiecīgi nesaņemt attiecīgos ieņēmumus, tātad atmaksāšanas nenotiks tā, kā esat plānojuši. Un visbeidzot secinājumi par šo piemēru analīzēm. Vispirms, ko mēs secinājām, tā tad trūkst skaidrs projekta definīcijas, kas ir ļoti uh, Eh, izplatīts iemesls, kādēļ izmaksas pārsniedz sākotnē plānotās. Un tas attiecas uz eh, šiem pētījumiem, kas tika pabeigti, eh, un arī uz tiem, kas pašlaik notiek, piemēram, Rail Baltica, kur, eh, Baltica, kur arī nav mm, pie tātad šī te precīzā definējuma. Transporta plūsmas prognoze, tas ir ļoti svarīgi, arī tās trūkumi noved pie izmaksu pieauguma. Ko es ar neminēju? caurskatāmību projektu jomā. Tātad pētījumi, ko mēs izmantojam, tiem ir jābūt publiskiem, ir jābūt sabiedriskai apspriešanai, sabiedrības iesaistīšanai, jo projekts tiks labāk izstrādāts un mazāk riskants. Nu, būs mazāks risks, ka to bloķēs pēc tam, kad viss plānošanas periods būs pabeidzies, eh, būs beidzies un būs jau sākusies praktiskā būvniecība. Uh, kas radīja grūzības mūsu pētījumam. Informācija par dažādiem projektiem ir ārkārtīgi sadrumstalota. Piemēram, komisijā jūs kaut ko tur varat atrast, bet tad jums ir jākontaktēs ar ministrijām, projektu virzītājiem, un tas nav vienkārši, tas ir sarežģīts uzdevums eh, sakopot, apkopot visus eh, informācijas elementus. Nu, tā tas īsumā arī būtu viss. Uh, paldies. Uh, mūsu uh, pienākums bija izvērtēt novērtēšanas metodus un prakses, kas tiek izmantotas Eiropas lieliem infrastruktūras projektiem transporta sektorā. Sniegšu tādu īsu pārskatu par mūsu darba, jo laika nav daudz, bet Eiropas Savienības devums liela mēroga projektos ir iedalāms divos etapos. Pirmkārt, plānošanas fāze, un otrā ir ieviešanas fāze. Uh, kad nonāk pie līdzfinansējuma un daļas, uh, ko uh, var apmaksāt dalībvalstīm liela izmēra infrastruktūras projektos. Runājot par saiknēm starp šīm divām fāzēm, varētu teikt jau, ka plānošanas fāzē ir zināma ietekma uz īstenošanu, jo dalība valsts, protams, cer, ka būs kāds līdzfinansējums un līdzfinansējuma jautājumi un iespējas var noteikt projektu definīciju un izpildi, bet tas savukārt var novest pie tādiem trūkumiem plānošanas etapā. Plānošanas etapu var sadalīt trīs līmeņos. Stratēģiskais līmenis, mērķu noteikšanai un uh, projekta uh, Iestrādāšanā Eiropas kontekstā otrā fāze ir tīkla konfigurācijas izstrāde. Tas ir daudzmodāls tīkls atbilstošs tam, lai sasniegtu galvenos mērķus, un trešais ir projekta līmenis, kas nozīmē, ka ir nepieciešami atsevišķi projekti, kas iekļaujās izvēlētajā tīkla konfigurācijā. Agrāk šī plānošanas kārtība bija jau nosprausta, tātad uzsākot projektu, bija nepieciešams atrast vairākus citus projektus, teiksim, projektu kombināciju, kāda projekta veidošanai, kāds ir rakstīts arī vadlīnijās par koridoru izstrādi. Ir bijušas vairākas vadlīnijas šai sakarībā, arī 2004. gadā Un strateģiskais līmenis, eh, jāsaka, sākumā nāca pēdējā vietā. Tātad tur bija uzdots jautājums, vai šim projektam būs Eiropas pievienotā vērtība vai nē. Un eh, bieži vien radās problēmas, tāpēc, ka projekti tika neatbilstoši definēti vai izstrādāti. Un domājot par šo plānošanas kārtību, Eiropas komisija tagad ir nospraudusi pirmo soli, kas ir tieši network tīkla konfigurācijas nospraušana atbilstoši Baltā grāmatā minētajām prioritātēm. Te runa par 2011. gadu Balto grāmatu. Un, manuprāt, tagad šī kārtība ir atbilstoša un pareiza, kas ļauj izvairīties no agrāk pieļautām kļūdām. Mūsu pētījumā esam uzskaitījuši šādas kļūdas, neiedziļamies detaļās, bet vienkārši noslēgumā Atvainojies, saka runātājs, mainot slaidus. neizskatīšu metodoloģijas daļu, saka runātājs. Žēl gan, jo esmu tieši no pētniecības uh, daļas, un man tas būtu bijis liels prieks pastāstīt jums par mūsu metodoloģiju un kritiku attiecībā uz iegūtās pieredzes, izskatot TNT eh, projektus, bet noslēgumā gribētu izteikt tādus vispārējus secinājumus par metodoloģiju. Tātad pirmām kārtām, manuprāt, ir nepieciešams sākt ar strateģisku attīstības plānu un ar skaidru projektu definīciju konkrētam projektam. Tas vairumā gadījumu arī neizdodās, jo nav šī strateģiskā masterplāna. Otrām kārtām metodoloģiskā attīstība transporta modelēšanai ir jā, jāvirz uz priekšu. Ko tas nozīmē Eiropas kontekstā ir jāizstrādā, jāizveido med, modeļi, piemēram, Eiropas komisijas definētu modeļi, kas pēc tam kopā ar kopīgiem pētniecības spēkiem tiek izvērsta, bet tas vēl līdz šim nav pietiekami nobriedis Bet, kā es teicu, šāds ietvaru modelis mums ir jāveido. Kāpēc tas ir nepieciešams? Lai Eiropas komisijai pašai būtu savs instruments, lai varētu kontrolēt tos rādītājus, ko prezentē dalībvalsts. Un otrām kārtām dalībvalstīm ir nepieciešama kaut kāda izvērtēšanas kritērija Eiropas mērogā, jo tad nacionālais modelis, kas ir daudz detalizētāks, tas ir jāpiekoriģē atbilstoši Eiropas cipariem tad nebūtu jēga, ka, piemēram, maza valsts, kurā ir 5 miljoni iedzīvotāji, uzņemās kaut kādus pieņēmumus, atbilstoši tam, kā to ir nospraudusi Eiropas komisija, un tieši tāpēc pastāv šīs novirzes, nobīdes pētījumos par ieguvumu no projekta. Dažas valstis dažkārt domā, ka ekonomika ļoti optimistiski attīstīsies, citas daudz tā uh, Eh, piezemētāk tam pieiet, un tas eh, arī nosaka, kāpēc šie izmaksu un ieguvuma pētījumi ir tik atšķirīgi. ir nepieciešams, lai būtu Eiropas līmeņa transporta modelis. Trešais punkts ir palīdzība. Izmaksu ieguvumu aplikācijās ir daudzi soļi, kas jāpārunā, jāizdiskutē dalībvalstīs it īpaši tajās valstīs, kas iestājas Eiropas Savienībā vēlāk, lai varētu sniegt atbalstu lēmumu pieņemšanai šajās valstīs. Tālāk ir nepieciešams arī iestrādāt vides pētījums, tātad ietekmes uz vidi pētījums, tāpat strateģiskos vides pētījums un ietekmes uz klimatu pētījums, tātad lai viss būtu tāds kopīgs. Un dažs no šiem pētījumiem ir ļoti būtisks. Bet runāt par SEA tikai dažas valstis izmanto šo instrumentu, un CEA jebkurā gadījumā netiek pilnībā īstenos tikai izvērtējot transporta ietekmus CO2 izmešiem, bet ne, piemēram, izvērtējot uh, infrastruktūru. Tālāk izvērtēt sekundāros uh, rezultātus un Eiropas pie, līmeņa pievienoto vērtību. To nevar atkal izdarīt, ja neizmanto standarta metodas izmaksu ieguvumu izvērtēšanā. Un, lai noteiktu šo sekundāros ieguvumus, tad ir nepieciešama atkal atbilstoša metodoloģija, kas ir īpaši svarīga tīkliem un uh, koridoriem un tīklu konfigurācijām. Pirmo novērtējumu veica uh, komisija, attiecībā uz šo pamatu tīklu, to var darīt arī nacionālā mērogā, Eiropas pievienotā vērtība netiek līdz šim definēta, to tikai apraksta. Mums nav skaidras definīcijas vai, teiksim, mērauklas, kā izmērīt noteikti Eiropas pievienoto vērtību. Nu, to mēs nevaram izdarīt ar pašreizējiem instrumentiem. Un pēdējais punkts šajā slaidā ir korekcijas atbilstoši ekonomiskai krīzei. Uh, un ekonomiskiem apstākļiem. Dažkārt projektos nav ņemta vērā mainīgā ekonomiskā attīstība, kas nenovēršam notiek krīzes apstākļos, un šai krīzē būs eh, dažādas un vairākas ietekmes uz prognozi, un arī uz iespējamo līdzfinansēšanas eh, iespējamību dažādos lielos eh, projektos Eiropā. Visbeidzot, un nemazāk svarīgi, četri ieteikumi ieviešanas fāzē. Nepieciešams nodrošināt iesniegto projektu kvalitāti, dokumentu kvalitāti, piemēram, TNT projektos. Jānodrošina caurskatāmību projektos. Nosacījumi līdzfinansējumam ir skaidri jādefinē, vai pat vēl labāk šos finansēšanas noteikumus ir jāpadara vienotus, eh, teiksim, TEN, T10 e finansējumu un citiem koordinācija un caurskatāmība būtu vēl labāk uzlabojama. Mūsu ierosinājums ir izveidot centrālo projektu datu biroju, iespējams TNT eh, e ietvaros, un izveidot, kā es teicu, šādu datu biroju, kur var iegūt visus datus. Uh, Um, jo tagad mums jāgriežās pie TNT, pie valstīm, pie konsultantiem, un tikai tad mēs varam iegūt datus, piemēram, savam pētījumam. Bet uh, manas minētā veidā, domāju, mēs varētu uzlabot caurskatāmību. Un tas ir ļoti svarīgi arī, lai varētu uzlabot plānošanas kvalitāti nākotnē. Un visbeidzot, pēdējais ieteikums ir ieinteresēto pušu līdzdalība lielos projektos. Praktiski nav iespējams uh, attīstīties valstīs, uh, bez eh, pilsoņu, bez visu pusu, pušu iesaistīšanas. Tātad, kā es teicu, interesētās puses ir jāiesaist, un šo integrēšanu nedrīkst kaut kādā veidā pārtraukt. Tas ir jādara, kamēr notiek viss juridiskā fāze un projekts tiek apstiprināts. Študgārda 21 projekts, piemēram, te ir minēms, kur process sākās tikai tad, kad būvniecība sākās. Tātad šī ieinteresēto pušu iesaistība ir jāsāk jau no sākuma, no plānošanas uh, fāzes līdz uh, pat arī īstenošanas celtniecības fāzē. Paldies! Thank you very much, gentlemen. Paldies! Groša kungs, Hercog kungs, uh, Bilbao un Kančāna kungs ir pieteicies. Groša kungs laikam bija pirmais, vai vēl kāds grib runāt? Kančāna kungs. Grazie, prezidente, grazie. Paldies, priekšstādātāji kungs. Es gribētu teikt paldies par. Uh, šo stāstījumu. Domāju, ka tas ir ļoti liederīgi to uzklausīt mūsu komitejā, ka mēs varam tieši ar šiem jautājumiem iepazīties. Ir laikam trīs problēmas, par kurām jūs runājam. Projekta ilgtspējīgums, sarežģījumi, atļauju izsniegšanā un uh, termiņu plānošanai. Tie ir tādi pamati jautājumi, jo ja nav drošības šajos trīs punktos, jā, tad jau, protams, investors nemaz nespēja plānot investīcijas. Nu, tas ir pamats. Šeit visam jābūt skaidram, lai var būt uh, publiskā un valsts partnerība. Jā, ir šādi veida partnerība, tas uh, ir ļoti nozīmīgi, jo bieži vien vienkārši no valsts līdzekļa, budžeta līdzekļa nepietiek. Un tagad par projektu ilgspējīgumu, tas nozīmē ekonomikas, vīdes un sociālos jautājumus. Un neviens no šiem trim punktiem netiek uh, pietiekoši ne eksante, ne ekspost Mm, izpildīts. Ko var darīt? Tādi kaut kādi virspusēji pasākumi, nu, tie nepalīdzēs. Mums jāraugās, kā mēs, nu, tā principiāli rodam mūsu nostājumu. Liekas, ka mums ir nepieciešami tādi nopietni projekti. Domāju, ka papildus īstenāšanai mums jābūt vienkārši visu laiku klāt, lai arī uh, tādus veicinošus pasākums īstenotu. Jābūt jau pašā sākumā tādu ekonomiski veicinoši. Veicinošai iesaistai tas jau pašā sākumā ir nozīmīgi, bet ar realizēšanas fāzē jādomā par dažādiem finansējumiem, par dažādām finansējuma iespējām lai īstenojot pēc iespējas mazāk valsts budžets tiktu apgrūtināts. Man liekas, ka tam taču jābūt iespējamam. Es um, arī domāju, ka jāievēro sekojošais. Ten T modelim ir uh, noteikti konfigurācija un tā ietvaros ir nepieciešami tādi projekti, kas ir izdevīgi. Līdz ar to jābūt ļoti uh, pamatīgām izmaksu novērtējumam, tas ir nozīmīgi investoriem, jo privātajam investoram jādod iespēju būt aktīvam, ja uh, šīs uh, trīs uh, komponentes. Uh, tiek uh, īstenots. Un man liekas, ka tieši nākošo uh, mēnešu laikā ar šo jautājumu ir jāstrādā. Paldies um, Šāds kungam un uh, Rotengārter kungam par ļoti nodrīgo informāciju. Es domāju, ka visi zina, ka tādi lieli projekti es valstīs tiek diskutēti arī samērā emocionāli, nu, piemēram, arī Vācijā. Uh, Mēs redzam, ka ir lielas atšķirības un redz tādas zināmas atšķirības starp sabiedrībām, kur tāds noteikts, nu, teiksim, piesādinājuma grāts jau ir sasniegts un atšķirība ir arī starp valstīm, starp tādām, kurās ir nepieciešama, piemēram, infrastruktūras projekta. Politiķi pieņem lēmumus bieži vien, kas un kur tiek būvēts. Komatsākas kungs un arī es Mēs esam noteikuši vadlīnijas ten. Mēs ļoti nopietni izturamies pret darbu un gribu um, nosaukt tikai pāris punktus, kas ir ļoti nozīmīgi un par kuriem tika runāts. Nu, pirmkārt, ir ļoti nozīmīgs, lai mēs strateģiskos mērķus skaidrāk un saprotamāk uh, definētu, lai katrs varētu uh, to saprast un sākt arī īstenot. Un otrs punkts, tas nav pilnīgi attīstīts, tas ir tas, ka nacionālajā transporta attīstības plāni nav saskaņoti. Katrai valstī ir savs katalogu plāns ar nozīmīgiem projektiem, bet tie nav saskaņoti. Un arī informācija par ten un par tīkliem nav saskaņota. Tādēļ es domāju, ka šim jautājumam jāpievērš uzmanība. Mums ir nepieciešami skaidri kritēriji, izvēlei un arī šo projektu īstenošanai. Jāharmonizē arī izmaksu un ieguvumu analīzes metodas. 18. decembrī šeit ar plašu vairākumu pieņēmām uh, ziņojumu un šeit runājam par izmaksu un ieguvumu analīzi, kurā ietvert arī ir klimata pārmaiņu analīze. Man liekas, ka tieši šā ir jārīkojas, lai varētu attaisnot šādu lielu projektu eksistenci un īstenošanu. Un esmu arī ļoti pateicīgs par to, ka jūs runājat par eh, to, ka pietrūks caurskatāmības gatavojot visus šos projektus. Šeit es domāju gan par plānošanu, gan ieviešanas fāzi, gan izmaksas jāpiemina. Un arī uh, pieņemot lēmumus, būs pār, ir pārāk maz caurskatāmības. Un TNT aģentūra runājot par šiem visiem datiem, jābūt tādam vienotam redzējumam. Un pēdējais punkts, manuprāt, tas ir vissvarīgākais mūsu ziņojumā, par to ir jārunā proti savlaicīga un pilnīga reģionālā un vietējā līmeņa pārvaldības iesaistīšana. Tas nav vēl noticis, un ja mēs skatāmies uz lielajiem strīdīgiem jautājumiem Vācijā un Francijā, un tīpaši tranzītu valstīs, tas ir tas punkts, kas ir pietrūcis. Uh, Mums ir jābūt būtiski labākiem šajā punktā. Noslēgumā gribu uzdot jautājumu komisijas pārstāvim. Tika runāts par to, ka ir tādi trends tools, jeb trends instrumenti, jeb rīki. Es domāju, ka tas ir ļoti in nozīmīgs instruments, bet nav vēl īsti e, plaši pazīstams un līdz ar to izmantots. Es domāju, ka komisijas eksperti varētu mums šodien paskaidrot, kāds ir iemesls tam un kā to var uzlabot, un arī kā komisija to vērtē. Lai panāktu to, ka dažādie dati dalībvalstīs tiek savākti, lai nākotnes projekts varētu plānot. Paldies par jūsu sniegto informāciju. Bilbao kundze. Gracias, presidente, y muchas gracias por las Paldies, priekšsādātāja kungs, paldies arī par skaidrojumiem, ko saņēmām. esmu saņēmusi šo pētījumu. Un man liekas, ka jaunā ten ievirze ir saistīta arī ar ziņojumu. Mēs esam vairākas grozījumus iesnieguši, lai caurskatāmība būtu lielāka, definējot projektus, uzraugot īstenošanu un nosakot arī kritērijas, kādi tiek izmantoti, lai definētu projektus. Un mēs gribam, lai būtu Eiropas pievienotā vērtība. Ja mēs raugamies uz visiem tiem paskaidrojumiem, kurus jūs sniedzāt, tad Piekrītam, ka jābūt lielākai caurskatāmības pakāpei. Mūsu frakcija ir iesniegusi vienu grozījumu, kurā mēs prasām absolūtu caurskatāmību visos pieteikumos, visu dalībvalstu pieteikumos, visiem projektiem. Un arī absolūta caurskatāmība izvēles kritērijos, kādus komisija izmanto, ja tiek izmantot Eiropas līdzekļi. Es biju viena no tām, kas eh, redzēja tādu lielu, plašu problēmu šajā jautājumā, un man vēl nav izdevies eh, visu to izvērtējot, saprast, kāda lēmuma sākotnēji ir pieņemti, kāda ir bijuši izvēles kritērija vai atteikuma kritērija, kādas, eh, kāda ir ES nozīme, kāda ir ES līdzekļu izmantošanu un kādu dalību valstu. Ir jābūt skaidrātam, skaidrākai procedūrai un tādēļ jautājums. Ja mēs runājam par šo analīzi, ko jūs esat aizvēdējuši, varbūt, ka jūs varētu vēlreiz mums pateikt, vai jūs eh, Eiropas koordinātoru lomu arī esat eh, no vērtējuši, izstrādājot definīciju. Un otrais - lēmu pieņemšanas process kā jūs vērtējat reģionu iesaisti? Nu, vismaz uh, tur Eiropā, kur uh, reģioni uh, ir arī uh, ar zinām atbildību īstenošanas procesā, un varbūt, ka jūs varētu skaidrāk vairāk mums pastāstīt, kas notiek uh, Berlīnē un uh, Polija un Sevilija. Uh, Jūs teicāt, ka jums ir kāda cita informācija nekā tā, kas ir publiski pieejama. Jūs varat paskaidrot, kas tur notiek, un tad es domāju arī, ka ir jābūt absolūtai caurskatāmībai un projektu koordinēšanai un arī pilsoņu labākai iesaistai. Un tā analīze, ko jūs esat eh, īstenojuši visiem projektiem, uh, Vai jūs eh, varat eh, minēt kādu eh, projektu, kas būtu labas prakses piemēri? Ajāla Senders kundze tagad. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Arī es gribu teikt paldies par visu šo informāciju un par veikto pētījumu. Papildus tam gribu runāt par to, atlasi, eh, par kuru runājāt sākumā, redzēju, kāda ir atlases kritērija, bet gribu uzdot sekojošu jautājumu. Kā Bilbao kundze eh, teica, vai laba un slikta, nepārāk veiksmīga praksa ir izvērtēta, un tāda, kur bija, bija problēmas vai nebija problēmas, eh, tātad vai bija vēl kādi citi kritēriji, un tad tas, par ko runājam šeit parlamentā un kritizējām. Nu, šeit ir lieli projekti, kuriem ir daudz gadu budžets, vēl pat plašāks nekā septiņi gadi. Un, nu, nevar nemaz sagaidīt, kad šie darbi pabeigt, tiks pabeigti, jo šajos projektos saka, ka šie projekti ir gāri, ir apjomīgi. 2010. 20. gads, bet tie projekti, kad uh, tiks noslēgti 2030. vai 50. gadā. Nu, tā tad šis ļoti atšķirīgais laika termiņš. Vai pagātnē arī bija tādas problēmas? Ir dažas valsts, kas ir optimistiskākas, citas nē. Un ekonomiskās prognozes Vai jūs varat pateikt, kā krīze, kurā tagad atrodamies, ietekmēs situāciju? Tā bija arī lielāka problēma, proti, ka ir jāpiemērojas. Jūs teicāt, ka ar tik plašām krīzēm ir instrumenti pielietošanai, tas ir jāpiemina. Un tagad pārobežu projektu. Ar kādām problēmām saskaraties, jo vienu problēmu tādu, kāda ir, ir atšķirības likumnormās, nu, piemēram, konkursu īstenošanā, īstenošanā būves noteikumos, drošības eh, jautājumu, vides aspektu, vai viss ir ie ievērots? Jā, ja, ich bedanke mich natürlich auch. Eh, Kramerkungs, jā, paldies, paldies par jūsu teikto. Un pāris jautājumu. Tātad sākamais. Izvēlieties projekts. Nu, protams, ka nevar īstenot visus, bet, nu. No kādēļ Turīnas, jeb Eiro uh, tunels, kas uh, bija absolūta katastrofa, Šveici, būv, Šveici būvēja tuneli, un tas ir pozitīvs piemērs, nu, viss tas man ļoti interesē. Fēman uh, sala un uh, tilts vai kanāls, to tagad būvēs eh, Dānija. Vācija teica, ka tur nav tāds liels atšķirības. Vai tas tiks uh, izvērtēts? Tagad Liona, uh, Turīna 12 miljārdus tas maksās. Francijas konstitucionālā teica 28, 38 miljārdus abas valsts. Uh, Monti un Holands tikās un teica, nē, būvēs uh, un 40% līdzfinansējums no ES. Uh, maksimālā robeža, un ja mēs šos 40% ES līdzfinansējumu tur dosim, tad vispārējo varam aizmirst, jo, jo tad vispārējais netiks īstenots. Kā jūs pārvarat uh, šo situāciju? Nu, tad uh, publiskā un valsts partnerība 13. janvārī Berlīnas tāgas špigala dubulta lapa par PPP projektiem Frankfurtē, piemēram tiek publicēta, tiek runāts arī par citām valstīm, citām pilsētām, uzklausīšana Vācijas bundestāgā, un tik runāts par to, ka tie ir burtiski tādi tā kā kredīti, un uh, šādējādi tik palielināti uh, parādi. Tika pierādīts, ka PPP ir uh, izmaksās lielāki un ilgāki. Un viss tie apgalvojumi mums nav naudas, mēs tikai tā to darīsim. Uh, tie nav uh, patiesi. Tādēļ es gribu zināt, vai ir kāda pozitīva un negatīva piemēra. Un uh, ir Baltijas uh, Adrijas uh, tīkls, bet uh, Austrijā tas iet caur visiem tuneliem. Tas būtu ārtāk un izdevīgāk. Es jautāju komisijai par. Bet an, uh, alternatīva caur citām teritorijām ir daudz dārgāka, tā, tā tik teica, bet PPP. Uh, izmeklējumos dažādi triki tiek pielietot. Mana pieredze ir tāda, tas, ko politika grib, to kā mazas uh, samaksas uzrāda, un vispārējais tiek uzrādīts kā dar, dar, dārgs. Nu, transrapīt pirms 20 gadiem jau mēs runājam par šo jautājumu. Un pēdējais. Saiz, ar to saistītie efekti. Starp uh, Nenberga un Erforti uh, šis. Uh, projekts eh, tiek līdzfinansēts 12% apjomā, bet tam nav nekāda Eiropas efekta vēl. Vai jūs varat ko pateikt 30, 20 vai 2 vai 3%? Eh, vai kur tad ir šī pēdējo 20, 30 gadu laikā Eiropas uh, pievienotā vērtība? Vai arī nu visās uh, dalībvalstīs šī situācija ir vienkārši tāda, kāda ir? Kolēģis, we ask so many questions every time. Paldies! Katru reizi, kad mums ir šādi pētījumi, mums ir daudz jautājumu, bet mēs nedodam pietiekam daudz laika, lai atbildētu uz speciālistu. Roits kungs no komisijas, ja jūs izteiktos īsi, es būtu ļoti pateicīgs, un tad uh, pēc tam es varētu dot mums uh, uh, ļoti zinošiem viesiem atbildēt uz 250 jautājumiem, ko esam viņiem uzdevuši. Roits kungs. Chairman, honorable members, I'll try. Priekšsēdētāji, es centīšos izteikties īsi un runāšu par pēdējo uh, kopsavilkumu rinkopu, kurā ir teikts, ka tāda vispārēja izpratne par līdzfinansējumu ir tāda, ka tā ir uzlabojusies pēdējo piecu gadu laikā, un to var attīstīt, ja labāk tiek uh, eh, kvantifi, uh, eh, kvantificēti dažādi koncepti un tā tālāk un tā tālāk paši varat izlasīt. Bet uh, komisija. Uh, Vēlētos pateikties autoriem par šo pētījumu, kas tika veikts ļoti īsā termiņā, un arī šīs komitejas sekretariātam par to, ka e, tika pasūtīts šāds pētījums, jo tā tiešām atšķirs no tās, kas tika publicēts pirms pieciem, sešiem gadiem. Uh, Uh, viena atbilda un dažas komentāri. Viens no secinājumiem, kas ir citāts pētījumā, uh, kopsavilkumā, ir tāds, ka ir sasaiste starp uh, nosacītību un proporcionalitāti. Ja līdzfinansējums ir 10%, tad mēs varam tikai ierobežoti uzlikt kaut kādus nosacījumus. Ja, piemēram, uh, Eiropas infrastruktūras eh, savienošanas instrumenti ietvaros līdzfinansējums eh, būs lielāks, eh, tad, protams, mm, ir pavisam cita apstākļi. Un, piemēram, TNT līdzekļi netiks piešķirti, ja netiks respektēts prasības pēc ietekmes uz vīdu novērtēšanas. Tātad, ja būs kaut kāda šaubas par šiem aspektiem, tad eh, finansējumu eh, šie projekti neseņems. Un TNT līdzekļi ir varbūt viss uh, eh, striktāk uh, kontrolētie budžeti. Un uh, mēs arī vēršamies pie jums attiecībā uz lēmumiem par izvēli uh, jau no 2008. gada. Uh, to, atbildot to, ko Bilbao kundze teica, visu šos gadus uh, šī caurskatāmība ir bijusi pietiekama un jūsu komitejā nekad nav bijis iebildumi. Runājot par modelēšanu, atkal mēs varam piekrist pētījumu secinājumiem par transinstrumentiem, investējot miljonus tajos un ņemot vērā to, cik tie ir sarežģīti un ņemot vērā to, kādi faktori spēlē lomu šādā modelēšanā, diemžēl nav e, izdevies rast atbilstošu ES līmeņa risinājumu. Komisija izstrādā arī savu otro modeli, kas ir tīkla modelis, kam vajadzētu transinstrumentu papildināt. Un visbeidzot mana atbilde. Atbilde uz šo ir sekojoša. Mēs kopā ar jums veidojam TNT ietvaru kopā, un e, tas ir balstīts ļoti spēcīgu metodoloģiju, kur mēs e, prioritizējam pamatīklu un piedāvājam E, koridoru īstenošanas e, modeli. Tātad šis, šis ir šis koridoru modelis, un tas atbild uz to, ko transinstrumenti šobrīd nevar atrisināt. Tad analīze par koridoriem un īstenošanas plāni. Mums ir vajadzīgi ne tikai lieli infrastruktūras projekti, visvairāk mums ir vajadzīgi esošās infrastruktūras izmantošanas pasākumi, uzlabot uh, pārvaldību un izmantošana, šauro vietu likvidēšana pārobežu kontekstā. Jā, zālē atskanēja aplausi no Krāmerkunga puses. Un komisijas pārstāvs turpina. Priekšlikumi no šīs komitejas ir ļoti svarīgi šajā uh, sakarā, un ir viens punkts, uh, ko es vēlētos īpaši atzīmēt, ka komiteja pozitīvi nobalsoja par lēmumu par koridoriem. Jo galu galā, kas tad paliks? Vai mēs uh, izdarīsim visu līdz nospraustajam gala datumam, vai mums būs instrumenti, kas tam ir paredzēti? Uh, Un tātad divi referenti arī to atzīmē, viņi tiešām dos savu ieguldījumu šim rezultātam. Tad rezultāts arī būs. Paldies, paldies, doktors Šādi un, dok un otram doktoram ir laiks atbildēt tikai septiņās minūtes, jo 12.30 mums ir jāpēc sēdi. Paldies priekšsēdētā, paldies par jautājumiem. Bija viens jautājums par Eiropas koordinatoriem un Mēs arī ar viņiem kontaktējamies, veicot savu analīzi un atklājām, ka ir dažādas atbildes. Mums varbūt arī nebija būtiskās uh, informācijas, bet viņi ir svarīgi, viņi risina pārobežu problēmas, kas ir saistītas ar projektiem harmonizē jautājumus kas ir saistīti ar dažādu, ar atšķirībām likumdošanās divās kaimiņu valstīs, kuras skar projekts. Tā kā viņi ir ļoti svarīgs instruments, lai uzdabo, uzlabotu projektu praktisko realizāciju un virzītu projektu uz priekšu. Tālāk par konkrētiem piemēriem par A11 un Seviļas eh, projekts. A11 bija eh, autoceļa atjaunošanas projekts, kas tika atjaunots pa posmiem dažādos laikos, eh, tātad 10 km un atkal 10 km un tā tālāk. Un tas bija atkarīgs arī no līdzakļu piemības satiksmes ministrijai Vācijā, un tas aizņēma vairāk laika, kā sākotnēji bija plānots. Un bija plānots, ka tas tiks pabeigts 2010. gadā, bet acīm redzot, tas būs tikai 14. gadā. Un Seviļas gadījums, tur ir drusku lielākas grūtības, jo finansējums tika piešķirts divu tuneļu projektiem, kā ekonomisko stimulu finansējums, un eh, tie nav eh, īsti pabeigti, jo projekti nav īsti turpinājušies tā kā tam jābūt. Un 12. gadā bija runa par to, kur būtu nebūvēt tos tuneļus vispār, bet būvēt tiltu. Nu, tagad tomēr ir pieņemts lēmums būvēt tuneļus un ir jau noslēgt līgumu ar attiecīgiem tuneļu būs uzņēmumiem, taču tā tad, nu, ekonomiskā krīze, protams, ienes savas korekcijas un tā tas ir arī šī gadījumā. Tālāk runājot par tādiem, teikt, paraugu praksi, labiem projektiem uh, West Coast Mainline, uh, otrā fāze kā tādu varētu minēt, jo tur ir plānota apmēram 850 km gara šī līnija, un tas tika veidots ļoti caurskatām, sadarbojoties ar dažādām ministrijām, auditoriem, uh, tīklu, pārvaldības iestādēm, mm, arī sabiedrisku ziņojumu. Uh, publiskošana, par to, kā progresē projekts. Lūk, visi šie elementi e, tika iekļauti. Nu jā, tas ir ļoti liels projekts, 12,4 e, miljārdi, un ir sva, tur nav arī e, šīs te izmaksu pārsniegšanas salīdzinājumā ar plānoto. Tā runāt par kritērijiem, par projektu atlasi mēs īpaši nemeklējam problemātiskus projektus. Mēs vienkārši izvērējāmies eh, reģionālo līdzsvaru, projektu lielumu un tādus kritērijus. Un pēc izmēriem, jā, mēs atlasījām četrus eh, šos tā lielos mēka projektus, kas ir svarīgi, bet mums vajadzēja arī dažus pabeigts projekts tādēļ. Mēs nevarējām Lionas Turīnas projektu iesaistīt. Došu vārdu kolēģim. Jā, paldies. Vēl piebildīšu. Iepriekš teiktajiem jautājums bija par to, vai nepieciešams harmonizēt novērtēšanas procedūras. Manuprāt, ir nepieciešams. Nav nepieciešams attiecināt vienu un to pašu procedūru vienmēr, bet ir nepieciešama harmonizācija. Piemēram, šobrīd novērtēšanas metodas Francijā un Vācijā tiek pārskatītas, bet nenotiek harmonizācijas starp šīm metodēm un nav komisija iesaistīta. Mans ierosinājums būtu tāds, ka Eiropas komisija iesaistās šajā procesā. Nevis kaut ko tur uzspiežot un definējot, obligāti paredzot kaut ko novērtējumā, bet vienkārši rekomendējot šos punktus, kas ir svarīgi, lai veiktu uh, izvērtējumu un lai kvantificētu, kvalificētu kaut kā šo pievienoto Eiropas vērtību. Tā būtu atbild uz vienu no jūsu jautājumiem, un jāsaka, ka es augsti cienu referenta veikto darbu, mēs ņemam to kā pamatu, un es domāju, ka tur nav nekādu pretrunu. Otrām kārtām, kāda ir Eiropas koordinātora loma un kāda ir reģiona loma? Mēs esam apsvēruši koordinātoru lomu, uzskatām, ka tā ir nepieciešama. Ieviešanas procesā ir nepieciešama kaut kāda struktūra, kas koordinē darbību um, pie šī koridora, un tāpēc mēs tiešām novērtējam koordinātoru lomu un um, atbalstītu šīs lomas stiprināšanu. Reģionu līdzdalība ir nepieciešama, lai nodrošinātu ieinteresēto pušu iesaistību jau no paša sākuma, un dažās valstīs vienkārši ir neiespējami izslēgt reģionus, jo nekas nedarbojas bez reģioniem. Citās valstīs atkal ir ieteicams iesaistīt reģionus jau no paša plānošanas procesa sākuma. Nākamais jautājums par prognozēšanu un krīzes ietekmes ņemšana vērā. Nu, neviens nevar precīzi prognozēt turpmākiem 20, 30, 50 gadiem. Tas nav iespējams, bet tas attiecas gan uz mazām, uz lielām valstīm, gan uz Eiropas Savienību kopumā. Tomēr ir iespējams harmonizēt šo pieeju, izmantojot kaut kādu vienotu uh, scenāriju turpmākai attīstībai, un komisija ir izstrādājusi šādus scenārijus, tas, piemēram, tieksim, desmitgades, zudus desmitgadi, piemēram, kas ir zudus, nu, ja tā var izteikties krīzes apstākļos. Tā tad būtu labi pieturēties pie uh, viena mēroga pieņēmumiem. Nākošais ir morālais kaitējums. Vienmēr tā ir problēma, kad notiek uh, celtniecība. Centrālās varas iestādes dod reģioniem tad vienmēr pastāv šī problēma, un tāpēc finansēšanas likmi ļoti ietekmē lēmumu, kas pieņem par projektu. No šādas ietekmes jāizvairās, jo pretējā gadījumā projekts nav iespējams pareizi izstrādāt. Tāpat arī valsts iepirkuma projektos varētu optimizēt. Es neiedziļināšos šeit privātā mm, un valsts sadarbībā. Uh, Tas prasīja pārāk daudz laika attiecībā uz Roitskunga jautājumu. Jā, saikni starp nosacījumiem un proporcionalitāte ir svarīgs, jo ir svarīgi, vai projektu finansē 10 vai 60% apjomā, un ja dod 60% finansējumu, tad Eiropas uh, vērtība ir, teiksim, daudz uh, būtiskāka jāņem vērā nekā tad, ja tiek finansēts, uh, mazāk finansēts kāds projekts. Uh, tātad uh, transporta elements, transporta šie aprēķina skaitļi, tos uh, aprēķina uz transporta modeļu pamata. Tātad tas nav tikai kaut kādas zinātniskas rotaļlietiņas, bet tie ir ļoti svarīgi datu ģenerēšanas instrumenti novērtēšanai un tāpat arī, lai atklātu un kvantificētu šo Eiropas pievienoto vērtību. Tāpēc ir nepieciešams uh, transinstrumentus un citus instrumentus, kurus varbūt ir vieglāk lietot nekā šos transa instrumentus. Šie instrumenti ir grūti izmantojami, dažkārt tas prasa pat nedēļu, tāpēc ir eh, sarežģīti veikt datoru simulācijas un uh, projektēt, projektu izmantojot tikai šādus instrumentus. Tāpēc ir nepieciešama divu pilāru attīstība šie transporta instrumenti jāpadara uzticamāki un nepieciešami vienkāršāki instrumenti, ar kuriem var izvērtēt dažādus scenārijus. Paldies! Es sirsnīgi pateicos abiem uh, profesoriem par to, ka atbildējāt uz uh, mūsu jautājumiem. Paldies arī, ka prezentējāt ziņojumu, kas ir ārkārtīgi interesants visiem mums. Tā kā paldies, uh, cienījamie kungi, un komiteja turpinās savu darbu pulksten trijos pēcpusdienā. Paldies!